So, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte doch die Plätze einzunehmen. Wir haben ja ein bisschen geändert. Kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Šai pēcdienai plāni ir nedaudz mainījušies, jo mēs sākām sanāksmi 3.45 un sāksim redzēt balsošanu. Un tad izskatīsim vēl mērta ziņojumu, un pēc tam 17.30 līdz 18.30 mums būs saruna ar komisāru Tajani par uh, gaisa kondicionēriem automašīnās, ir tieši par šiem šķidrumiem, kas tiem tiek izmantoti, un pēc tam no 18.30 līdz 19.15. Patalocija kunga ziņojums. Nu, re, viņš sēž te priekšā, un tas būs par baterijām, jeb akumulatoriem. Nu, ko, sākam balsot. Lūdzu, ielieciet savas balsošanas kārtas. Sag Ja jums nav, nu lūdzu, lieciet, lai kāds aizskrien atnes jums balsošanas kartu, lai varam sākt. Panajotova ziņojums. Pirmais kompromiss, numur divi. Uzreiz balsojam. Lūdzu, ar roku par. Pret. Atturas. Pieņemts. Līdz ar to pārlecam. Pirmais kompromiss. Lūdzu, ar roku pacelšanu par. Pret atturas pieņemts. Grozījums numur 9. Atradot 4. lapas pusē par pret atturas pieņemts. Braucam tālāk blokā par grozījumu 12, 14, 15, 16 par pret atturas pieņemts. Tālāk kompromiss numur 3 par pret atturas pieņemts. Treš, 17 eh, par pret atturas. Nav skaidrs. Pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Lūdzu, par 17 elektroniski. Beidzam balsot. 16 pār, 29 pret, noraidīts. Tālāk grozījums 13 par. Nav skaidrs, pārbaudām elektroniski. Viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 30 pret 15. 47 ir 48. Ko jūs sakāt? Nu, pamēģiniet ieslikt dziļāk kārtīt. Vai nu arī apsēdieties citur. Un saprāt, kā tad salabos jūsu balsošanas mašīnu. Balsojam kopā 47. 48. par pret atturas pieņemts. Tālāk seko grozījums numur 4. Sagatavojas referents. Piedošana pasteidzos. Piektais grozījums par pret atturas. Pieņemts. 24. grozījums var. Pret. Atturas. Pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Un galīgais balsojums. Grāstēts kundze. Nu, es atvainojos, bet man nestrādā un kolēģiem nestrādā. Visā rindā izskatās, ka nestrādā balsošanas iekārtas. The machine is out. The machine is not, not working now. We have now. Nu, atkārtosim vēlreiz, tad gala balsojums. Elektroniski. Nē, sāksim vēlreiz ar jau grozījumiem, kur jau ne, 24. elektroniski. Lūdzu, sakam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot pieņemts. Un līdz ar to gala balsojums elektroniski lūdzu par sagatavoto ziņojumu ar grozījumiem. Lūdzu elektroniski sākam balsot. Viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Piesdesmit viens par, neviens nav pret, viens atturs. Apsveicam referentu. Apiedošana mums vēl ir. Arī jānobalso par tagad um, likumdošanas priekšlikumu rezolūciju. Un lūdzu arī to vēlreiz elektroniski. Pieņemts. Un dod vārdu referentam. Mums ir jaunais noteikums, regulamenta noteikums numur 70. Jā, paldies priekšsādātājiem. Nu ko, tas ir eh, panākums mums kopā, NV komitejai. Te bija ļoti sarežģīti jautājumi, tur bija liels pretrunas iekļauts. Paldies visiem, paldies! Paldies Kukovičas kundzei, Jorgensenam kungam, Asovski kungam, Krisam Deivisam, nu visai grupai. Paldies visiem asistentiem, visiem, visiem, visiem, visiem. Tas ir mūsu kopējais panākums. Visam Eiropas parlamentam paldies jo tie tagad atrisināt kopā, salikt kopā tehnoloģijas, ekonomika, politika un sociāla jautājuma. Paldies! Paldies arī par jūsu ieguldījumu un jūsu darbu! Jūs bijāt kā kapteinis, un tas bija nopietnas darbs. Tagad vēl ir man jāprasa jaunajā kārtībā, vai jūs vēlties, lai mēs tādu balsojam arī par jau mandātu. Tas nepieciešams kvalificētais vairākums, 45 balsis, vai tādu lūdzu balsojam par to? Jā, es redzu ar galvas piekrišanu. Jūs sakat jā. Labi, tad elektroniski tagad arī par šo mandātu. Sākam balsot. Labi, beidzam balsot. Nu, re, labāk nemaz nevar vēlēties. Herr Panajotov, ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei. Pēnatova kungs, vēl jums veiksmi arī turpmāk sarunās. Es arī piedalīšos. Nu ko, bieži tiksimies vēl. Tālāk nākamais balsojums. Rozbaks kundze ziņojums. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts. 25. par pret atturas pieņemts. 26. par pret atturas pieņemts. Ceturtais grozījums. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Tālāk kompromiss numur viens par. Pret. Atturas. Pieņemts. Piektais grozījums par. Pret. Atturas pieņemts. Sestais par. Pret. Atturas pieņemts. Septītais par. Pret. Atturas pieņemts. Astotais pār. Mm, tur arī dalītais balsojums. Pirmā daļa. Par. Pret. Atturas pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Atturas. Lūdzu, pārbaudām elektronisku otro daļu. Sākam balsot. Viss nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts ar lielu balsu vairākumu. Devītais grozījums par. Pret. Atturies. Pieņemts. Desmit par. Pret. Atturies. Pieņemts. 28 par. Pret. Atturis. Šķiet, ka pieņemts. Lūdzu, pārbaudām elektroniski. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 29 par. Pret. Atturis. Pieņemts. 30 par. Pret. Atturis. Pieņemts. 31 par. Pret. Atturis. Pieņemts. 11 par. Pret. Atturis. Pieņemts. 203 atkrīt. Tā 12 par. Pret. Atturis. Pieņemts. 34 par. Pret. Atturis. Pieņemts. 13 par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 pret atturas pieņemts. 42 par pret atturas pieņemts. 43 par pret atturas pieņemts. 44 par pret atturas pieņemts. 45 par pret atturas pieņemts. Tālāk 60, 46 nu, ar mutisko grozījumu. Kas par? pret atturas pieņemts. 47 par pret atturas. Nav skaidrs. Lūdzu, pārdodam elektroniski. 47. Sākam balsot. Beidzam balsot. Trīsdesmit seši pār, divdesmit četri pret. Alkans kundze. Ja? Okay, danke. 48, nee, 47? 48. 48 dafür? 48 par pret. Atturis pieņemts. 69 par. Pret atturis pieņemts. 14 par. Pret atturis pieņemts. 50 par. Pret atturis pieņemts. 15 par. Pret atturis pieņemts. Tālāk apsvēruma punkti. 2, otrais par pret atturas pieņemts 16 par pret atturas pieņemts 17 par pret atturas nav skaidrs, lūdzu pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. 37 par 22 pret. Pieņemts. 18 par. Pret. Atturs pieņemts 19 par. Pret. Atturs pieņemts 20 par. Pret. Atturs pieņemts noraidīts 21 par. Pret. Atturs pieņemts 22 par. Pret. Atturs pieņemts 23 par. Pret. Atturs pieņemts 24 par. Pret, pret atturas pieņemts. 3 par pret atturas pieņemts. Tālāk par elektronisku balsojumu, gala balsojums. Sākam balsot. Viss nobalsojuši. Beidzam balsot. Apsveicu Anu Razbahu. 58 par, 1 pret. Ar lielu vairākumu. Atzinums apstiprināts. Rosbakuns arī, tad arī reģionālais jautājums, tad uzreiz pirmais grozījums par pret un noraidīts divi par pret noraidīts trešais par pret atturis pieņemts četri par atkrīt, nē, jābalso par pret Atturis nav skaidrs. Lūdzu, pārbaudām elektroniski. Viss nav balsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais par. Pret. Atturis pieņemts. Seši par. Pret. Atturis noraidīts. Septiņi par. Pret Atturs pieņemts. Astotais par. Pret. Atturs noraidīts. Devītais par. Pret. Atturs pieņemts. Desmitais par. Pret. Atturs pieņemts. Vienpadsmit par. Pret. Atturs pieņemts. Divpadsmit par. Pret pārbaudām elektroniski. 12. lūdzu. Nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. 13. grozījums divās daļās. Pirmā daļa par pret atturis pieņemts, otrā daļa par pret noraidīts. 14. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 15 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 16 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 17 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 18 par. Pret. Atturas. Pieņemts. 19 par. Pret. Atturas. Pieņemts pieņemts. 20 par, pret, atturas, pieņemts. 21 par, pret, atturas, pieņemts. 22 par, pret, atturas, pieņemts. 23 par. Nu labi, pārbaudām 22. elektroniski. Sākam balsot. Nolasojāt. Beidzam balsot. 23. Par. Pret. Balso tikai sociāla demokrāta. Noraidīts. Nu, lūdzu, elektroniski 23. Nobalsojāt? Beidzam balsot. Pieņemts. 24. par. Pret. Pieņemts. 25 par pret atturas. Noraidīts tālāk elektroniski gala balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Apsveicām no Raspahu. Lielāku atbalstu nemaz nevarēja gaidīt. So, dann bedanke ich mich fürs Paldies par šo ļoti disciplinēto pieejamu un darbu. Un nu, tūlīt ķeramies pie šī jaunā darbkārtības jautājuma par klīniskajiem izmēģinājumiem. Un līdz ko te noklusīs zālē, 75 minūtes mums paredā, paredzēts sarunai. Un dod vārdu uzreiz arī, protams, um, pašai referentēm. glaube, wir können jetzt starten. Glennis Wilmot hat jetzt ausschließlich. Lūdzu, Glennis uh, Wilmot. Th thanks very much, Matijas. Liels paldies, Matijas, un paldies visiem kolēģiem, kas ir izrādījuši interesi par šo tiesību aktu. Šis te, šī pārskatītais tiesību akts ir ārkārtīgi svarīgs, ņemot vērā Eiropas Savienības lomu pētniecībā. Mēs centīsimies risināt tos jautājumus, kas ir saistīti ar birokrātijas šķēršļiem, tāpatām arī ar eh, nekaitīgumu un caurspīdīgumu. 700 grozījumi, aptuveni tik daudz uh, grozījumu mums ir piedāvāt. Daudz no tiem ir ļoti kvalitatīvi, un uh, domāju, ka tie arī ir labi kompromisi politisko grupu vidū. Zinu, ka daudzi ir norūpējušies par ētisko komiteju aspektu. Es atvainos, nu tie tur aizmugurē. Nu, varbūt lūdzu, jūs varētu pārtraukt savas sarunas vai nu iziet laukā, ja? jo mums tā runā referenti. Lūdzu. Saying, the... Daudz ir norūpējušies par ētikas komitejām un to lomu. Arī šo aspektu esam mēģinājuši risināt eh, ziņojumā. Bet mums, protams, ir jāpanāk līdz uzsvars zināms, lai nebūtu mēs pārāk in, tādā instrukcijas nesniegt pārāk stingras. Runājot par laika termiņiem, es ļoti saprotu tos, kas par to ir norūpējušies, taču, manuprāt, mums ir jāatbalsta komisija e, šajā lietā. Protams, ka tie ir ļoti ambiciozi, bet balstās Eiropas Savienības labākajā praksē. Un uh, ja ir eh, ilgāki šie izmēģinājumi laiki, tas ir arī mīnus eh, Eiropas Savienībai kā konkurētspējīgai eh, spēlētājai. Es zinu, ka padome vēlās pagarināt šos te termiņus, tāpēc ļoti svarīgi, lai parlaments būtu aktīvs šajās diskusijās un panāktu pamatotu risinājumu. Tālāk ir arī jautājumi par eh, retu vai maz iejaukšanos klīniskajos izmēģinājumos. Svarīgi, lai paralēli apstiprinātajiem eh, zālē mēs eh, arī pieļaujam izmantot citas Un e, daudzos gadījumos esam redzējuši, ka šādas zāles izmanto praksē, piemēram, bērnu e, vēža slimību e, ārstēšanā. Vēža gadījumā daudzas zāles vēl joprojām nav apstiprināts, kas patiesībā tiek izmantotas, tāpēc lūdzu jūs būt tādu skaidru domu šajā jautājumā. Tāpatām valsts atlīdzināšanas sistēma uh, ir pru, apdrošināšanas maksas ir ļoti lielas uh, šajā lietā, un daudz valsts līdzekļi tiek ieguldīti, uh, kas tiek ieguldīti izpētījumos, patiesībā nonāk apdrošinātāju kabatās, un tas ir uh, noteikti nav rezultatīvi. Uh, atlīdzināšanas sistēmas īstenošana dalību valstīs eh, ne, nenesīs papildu izmaksu slogu, un Dānija ir labs piemērs tam. Tālāk par pāredzamību. Ir dažādas idejas, bet es vēlos arī ar ēnu referentiem pārunāt šo jautājumu sīkāk un uh, skatīties, kā mēs arī varam samazināt birokrātijas slogu šeit. Ļaujiet man uzsvērt, ka Parlaments vēlās lielāku pāredzamību, jo tās trūkums samazina sabiedrības uzticēšanos medicīnai. Neatkarīgie akadēmiskie eh, aktori bieži vien redz, ka ir ļoti grūti panākt caurspīdīgus datus, kas eh, bieži vien vispār sabiedrībai nav pieejami un ir nosodāmi. Izmēģinājums bieži vien veids vairāk kārtīgi pirms sabiedrība uzzina par to bīstamo raksturu. Sponsoru uh, nodrošinātais eh, kopsavilkums par izmēģinājumiem var nevienmēr būt uzticams, jāpiebilst. Tāpēc būšu priecīga visus šos jautājumus pārunāt ar jums un uh, cieši strādāt ar ēnu referentiem. Paldies! Paldies, Glensai! Labi, tālāk sākam tad debats cēnu referenti pirmie tālāk uzstāsies. Hananova, Frau Auken, Zabanoch äh, und Alda Sousa. Des Weiteren habe ich noch auf der Tagesordnung die und Tarak City, Linda McEwan, Peter Liese, Edith Estrella, Michel Ribasi, Kollegen Perillo, äh, Kukovic, dann Hibner, Rossi und Rosbach. Habe ich jemanden Vai kādu vēl izlaidu? Nu, es domāju, ka Anna Rosbahai šodien vispār tā kā Laura pienāks, tā ka uzreiz viņu varētu pirmai dot vārdu. Bet, nu ko, vai kādu aizmiedzu vai nepien, nenosauc? Nu, labi, tad līdz ar to liekam punktu runātāju sarakstam. Un ēnu referentiem par četrām minūtēm, pēc tam skatīsimies, kā tālāk. Droši vien divas minūtes katram. Nu, labi, līdz to vārds tālāk. Lubikungam. Yeah. Merci, Monsieur le Président, pour ces quatre minutes. D'abord, euh, le... Paldies, priekšstādātāji kungs, par man dotajām četrām minūtēm. Uzskatu, ka piedāvātā redakcija ir ļoti laba un izsaku arī pateicību referentē par to. Komisijas pielietotais princips kas nozīmē paredz nesatricināt sistēmu pilnībā, tā pašā laikā padarīt to mazliet efektīvāku, ir ļoti laba. Mums kā deputātiem arī jāapzinās, ka mēs nevēlamies pārāk satricināt un mainīt šo sistēmu un lēmumu pieņemšanu. Taču, piemēram, daži jautājumi, kā maziejaukšanās izmēģinājumi, ir apstrīdāmi, jo varbūt mēs varam nogalināt kādu šajos izmēģinājumos, un tie ir ļoti riskanti. Un tas, ko mēs gribam panākt, ir zemāku risku, nevis maz iejaukšanos. Tāpēc mums jāstāsta par definīcijām, ko mēs izmantojam šajā tekstā. Ir ļoti būtiski apzināties, ka ētikas komitejas dažādās dalību valstīs ir atšķirīgas, tāpēc eh, nebūtu pareizi, ja mēs parlamentā pieņemtu galīgo lēmumu šeit. Tāpat par eh, jutīgajām sabiedrības grupām, kas ir īpaši aizsargājamas. Dalībvalstis šo definīciju izprot dažādā veidā, tāpēc arī šeit var būt tā ir precizējama. Komentārs par eh, datu publiskošanu un informācijas publiskošanu. Protams, ka ir jābūt obligāti noteiktai rezultātu publiskošanai. Tas ir labi. Taču otrkārt, mums ir jāapzinās interešu aizstāvības procesi, uh, Un, cil, un nu, kad ir cit, grupas, kas vēlas izmantot šos te datus. Tāpat tas mums jānorod, jānodrošina ir divos veidos vai divām grupām. Viens ir sabiedrībai, lai viņa izprot šos te rezultātus. Jo, ja mēs to pasniegsim sarežģītā veidā, cilvēki nesapratīs. Tāpēc es saprotu, ka komisijas sākotnējais priekšlikums ir mērķēts tieši uz sabiedrību. Otkārt, šo te pētījumu rezultāti, kurus mēs vēlamies, lai tie būtu visaptveroši, būtu precīzi aprēķini, taču jābūt uzmanīgiem, lai mēs varbūt nepubliskojam pārāk daudz šo te datu, lai tie cilvēki, kas nodarbojas ar lobiju, uh, neizmanto to savās interesēs. Tāpēc uh, mums vajadzētu publiskot esenci šiem te rezultāt, rezultātiem. Jāpanāk ir tāds labs līdzsvars. Jo, protams, ka mēs gribam, lai akadēmiskās aprindas turpina veikt izmēģinājumus un izpēti. Ne jau viņi ir problemātiskais jautājums, bet gan rūpniecības puse un arī tas, ka šie rezultāti tiek publiskot novēloti. Realtātē, kad šādi izmēģinājumi tiek veikti, ir ļoti grūti to uzreiz nākamajā gadā publiskot, jo vajag divus gadus, lai šādu pirmo dokumentu, kas varētu nonākt publikā sabiedrībā, sagatavotu. Tāpēc no sākuma mums vajadzētu salīdzinošo analīzi sagatavot. Un tur mēs ļoti iz, izvērtētu un ļoti precīzus rezultātus tikai publiskotu. Un tad nākamais posms būtu, ka akadēmiskajām aprindām būtu laiks publiskot un sagatavot šo te rezultātu zinātniskajos izdevumos. Paldies! Tālāk parvanovas kundze, un lūdzu visiem, četras minūtes katram, lai visiem būtu godīgi iespēja izteikties. Lūdzu. Thank you, President. Uh, first of all. Paldies, priekšsēdētāji. Kungs, paldies Glēnisai par, par, par, par ziņojumu. Uh, Ņemot vērā lielo grozījumu skaitu, ļoti svarīgi mums ir visiem kopā sadarboties vēl pirms balsojuma, lai panāktu kompromisu un nāktu klajā ar teksta priekšlikumu, kas būtu loģisks un um, pamatots. Daudziem grozījumiem ir ļoti laba ideja pamatā, taču ne visiem varu to, ne visiem varu piekrist. Te pašā laikā mums ir noteikti jāpanāk vienots skatījums uz to, ka e, galvenie principi tiek ņemti vērā un lai nebūtu tādu kosmētisku grozījumu šim te tekstam, kurus parlamentam būtu grūti aizsargāt. Ne jau tāpēc, ka viņi nav svarīgi, bet e, vienkārši tas nebūtu saskaņā ar tādu kvalitatīvu tiesību aktu izstrādi. Tāpatām par ētikas komitejām. Mums noteikti vajag tādus vienotu un līdzsvarotu pieeju šeit. Es domāju, ka visi piekritīs. Uh, ka nekādi klīniski izmēģinājumi nevar uh, tikt sākti, ja ētikas komiteja nacionālā līmenī nav sniegusi savu apstiprinājumu tālu tam. Taču jāsaka arī tas, ka referentes teikt, teiktais par to, ka mums vajadzētu izvairīties no atkārtojumiem tekstā, ir noteikti ņemams vērā. Tāpat subsidiaritātes princips. Daži no šiem te grozījumiem Tur būtu vērts izanalizēt, e, kas ir mūsu mērķis un e, vai mums nevajadzētu kaut ko uzticēt nacionālā līmeņa komitejām, nevis iekļaut šajā dokumentā. Tāpat aicinu ņemt vērā jutīgo grupu intereses, e, runājot par klīn, klīniskiem izmēģinājumiem. Tāpēc, bet tā pašā laikā mums nevajadzētu iekļaut pārāk daudz drošības mehānismu šeit, lai uh, šo dokumentu beigu beigās nevarētu piemērot. Mēs nevēlamies eh, radīt papildu šķēršļus un barjeras. Runājot par bērnu un jutīgo sabiedrības grupu aizsardzību, vai pie, tie būtu, piemēram, invalīdi vai invalīdi ar eh, garīgiem traucējumiem. Vēl vēlos uzstāt un esmu iesniegus arī grozījumu priekšlikumu par uh, drošības un negatīva ietek, negatīvas ietekmes ziņojumiem. Tie, kas jau ir apstiprinātie pētījumi, varētu no, būt jānosaka papildu prasības izmeklēšanas veicējiem, kas attiecās uz pāredzamību jautājums ko mēs vēlamies publiskot un kādā mērķī, kad, to, kad šo informāciju un kur e, ir jāpublisko. Ir vairāki varianti, taču mēs neesam ņēmuši vērā e, gala produkta aspektus. Tāpat uzskatu, ka mums ir jāpanāk līdzsvars, lai uh, saglabātu konkurētspēju mūsu medicīnas eh, pētniekiem. Tāpēc piedāvāju, ka pirms uh, tirgus apstiprinājuma būtu nepieciešams publiskot kopsavilkumu šiem iz, izmēģinājumiem. Jau ļoti daudz uh, ir arī izdarīts kopš 2011. 11. gada, un tas arī ir jāņem vērā. Paldies! Gerita Augen. Ja, tak herr formand. Øh, og først øh, tak til Glennis for en, øh, for en god rapport. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos pateikties uh, Glenisai par ļoti labi sagatavoto šo ziņojumu. Nu, es varu lielā mērā piekrist tam, kas arī ir pateikts, un tāpēc pateikšu tikai vienu lietu. Iespējams, ka es nedaudz novēlotu, bet tomēr pamanīju, ka tikai ļoti daži no medikamentiem ir pakļauti absolūti pilnam medicīnisko klinisko izmēģinājumu ciklam. Ārkārtīgi daudz no medikamentiem, kas tiek no jauna it kā pārbaudīti, jau ir īstenībā jau tirgū. Tas ir vienkārši tā, tā kā viņu alternatīvas, kas tiek pārbaudītas. Un lai viņi varētu to konkurēt jau ar, ar jau patentētajiem, līdšanai patentētajiem medikamentiem. Brīdī, kad, piemēram, izbeidz viņu patents. Uh, Es saprotu, ka te jau nav runa bieži vien nemaz par jaunajiem medikamentiem. Un tieši tā, ja ir jauni medikamenti, absolūti jauni, nu tad, protams, ka tur ir jāpieprasa šie pilni cikla izkumēģinājumi klīniskie. Tas ir pilnīgi skaidrs. Bet, ja runa par tādām ģeneriskajām zālēm, nu tad um, tur vienkārši varbūt pietrūks kaut kāda atsevišķa uh, mm, zināšanu un datu bāzē nav viss atrodams, nu tad skaidrs, ka tur varētu arī pateikt, vai tas ir off-label šī izmantojuma, nu, netradicionāla zāles, vai, nu, katrā ziņā mēs saprotam, ka bieži vien daudz, kas netiek at, m, mm, īstenībā atklāts. Ļoti liela skandāla vēlāk atklājas. Bet, eh, piemēram, Roša, piemēram, ir ļoti daudz mēģinā noturēt slepenu, piemēram, ja jūs. Uz izmantot paracetamolu, tam būtu tieši tāda pati arī ietekme kā tamiflū. Bet tas viss maksā miljardus eiro, lai cīnītos pret um, cūku gripu, putnu gripu un tam līdzīgi. Iedomājieties, ja visiem būtu piespiests to lietot, un ja visiem būtu piespiests pirmkārt um, šādus datus publiskot, nu tad mēs varētu izvairīties no šādas naudas izšķērdēšanas. Es baidos, jā, protams, ka šī nauda tad ir liek iztērēta, un mēs nesam glābuši cilvēku dzīvības, kur to varējām darīt. Um, jo tādēļ, kā jūs to uzskatāt, ka viss ir rīpniecība, kas farmakoloģija, kas ir līdz šim krāpsies, pēkšņi kļūst par taisnīgiem godīgiem? Nu, tā kā jūs nevarat visu to, protams, tad arī uh, apliecināt, nu, tad uh, mums vajadzētu tomēr censties. Uh, arī panākt, lai tomēr tiktu iesniegt šādi arī pirmkārt jau klīnisko pētījumu ziņojumu. Nu, te nevar jūs piedāvāt kaut kādu dažādu veidu, varbūt jau kopsavilkumu, jums nav pieejami paši dati. Tā kā jāsanā par absolūtu pieejamību šādiem datiem. Nu, tā kā es saprotu, ka, nu, nu, tādā, mums ir jāizprot īsti, par ko mēs runājam šeit. Mums ir jāskatās, galvenokārt mums taču jāaizstāv ir pacienta intereses, un pacientiem jānodrošina nākotnē daudz labāks iespējas nekā tas ir iespējams bijis līdz šim. Nu, tā kā mums te vienmēr jāatceras, pats pats galvenais ir paši pacienti. Paldies. Tālāk, Cabanov kungs. Za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně a kolegové. Paldies. Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Esam uzklausījuši dažādus argumentus. Tomēr es vēlētos koncentrēties eh, tikai uz eh, tiem, eh, kas, manuprāt, dod ieguldījumu šajā diskusijā. Šis tiesība akts ir ļoti svarīgs, tāpēc, ka mēs vēlamies aizsargāt dzīves kvalitāti, uh, un pašus pacientus, mēs vēlamies eh, viņus aizsargāt, viņu veselību un viņu dzīves kvalitāti, tomēr mēs arī eh, vēlētos, eh, lai šo te pārbaužu rezultāti būtu uzticami un, un pamatīgi. Tas ir mūsu mērķis. Tas ir mūsu galvenais mērķis. Es esmu pieminējis vairākas reizes subsidiaritātes principu, un šajā konkrētajā projektā, manuprāt, mums ir izdevies atrast ļoti labu līdzsvaru starp eh, to, eh, kas ir nolēmts nacionāla līmenī, informēta piekrišana, atmaksa, veids, eh, kā darbinieki tiek pieņemti darbā un tā tālāk, un mēs par to visu varam vienoties. Manuprāt, Daudzas eh, noteikumus var regulēt arī eh, pārnacionālā līmenī, tas ir pilnīgi skaidrs. Esmu eh, diskutējis par šo priekšlikumu arī ar nacionālajām aģentūrām. Cilvēki ir nedaudz negatīvi noskaņoti par šo tematu, jo sevišķi attiecībā uz termiņu īsināšanu, kas attiecās uz klīniskiem izmēģinājumiem un arī eh, attiecībā uz apstiprināšanas eh, laikiem šķiet, ka tā nav lai, problēma tikai manā valstī. Mums vajadzētu eh, runāt par šo konkrēto jautājumu kopā. Un informēta piekrišana ir ļoti svarīga, tāpēc ka pacients, kad cilvēks kļūst par izmēģinājuma objektu, tad šī situācija ir ārkārtīgi intīma un tāpēc tas jebkurā gadījumā ietekmē viņu personīgo dzīvi, un mums ir jāgarantē, lai e, šis e, cilvēks būtu labi informēts, un ka viņš ir e, saņēmis visu nepieciešamo informāciju no ekspertiem kuri var viņu informēt par potenciāliem riskiem. Un mums vajadzētu runāt arī par par cilvēkiem, kuriem kuriem ir inv invaliditāte, šajā gadījumā informēta piekrišana ir jo sevišķi svarīga. Un ētikas komitējās lēmumu um, pieņemšanai, ja būtu jānotiek vienā līmenī, ir jābūt vienai iestādē, kas ir atbildīga par lēmumu un kas arī uzņēmas atbildību. Līdz ar to ir uh, jādefinē šī uh, iestāde, un tā ir jāzemas atbildība par uh, klīnisko izmēģinājumu un attiecībā uz lēmumu pieņemšanu šajā iestādē. Uh, tur vajadzētu būt ne tikai administratīviem uh, lēmumiem, bet arī ētiskiem lēmumiem. Ir arī citi jautājumi. Vienota datubāze, vienots portāls kurā būtu uh, klīnisko izmēģinājumu novērtējumi, dažās dalībvalstīs, paskatoties man pieredzi, eh, situācija ir eh, nedaudz nedroša, neskaidra. Dalībvalsts, eh, kas sasniedz ziņojumu, tur vajadzētu ņemt arī vērā visu citu dalībvalstu viedokļus. Un ir šai informācijās neslaicīgi. Nākamais runātājs pie 4 minūtes. Paldies, eh, priekšsēdētāja kungs. Kad mēs sākām šīs diskusijas par kliniskajiem izmēģinājumiem, mēs eh, vienojāmies par to, ka komisijas eh, priekšlikums nebija labs priekšlikums, tas bija slēgts priekšlikums. priekšlikums Un labāk eh, būtu bijis pieturēties pie pašreizējās eh, direktīvas, eh, nevis to aizstāt ar komisijas jauno priekšlikumu. Vēlētos atgādināt par manas grupas pozīciju šajā jautājumā, kā arī par eh, Pasaules uh, medicīnas asociācijas atzinumu, kur uh, bija teikts, ka tad, ja komisijas uh, priešakums tiks arī atbalstīts un pieņemts, tad tiks pārkāpti veselības aizsardzības principi, tāpēc, ka etikas komitejām ir jābūt pilnīgi neatkarīgām pirms klīnisko izmēģinājumu uzsākšanas. Un daudzi no grozījumiem, kuri ir iesniegti, tie ir novirzījušies no ētikas komitejas galvenā principa. Mūsu komitejai ir skaidri jāsaka, ka mēs nevaram pieļaut, ka ētikas komiteja vienkāršo procedūras. Ir iesniegti dažādi grozījumi par šo jautājumu, un citiem, un, manuprāt, eh, ir pilnīgi pareizi, lai šī grozījuma tiktu pieņemta tad, kad mēs balsosim. Es arī vēlētos piebilst, ka. ka Vumans kundze ir uh, ieviesus vairākus uzlabojumus salīdzinot ar komisijas priekšlikumu, un tas, manuprāt, ir labs uh, pamats, uh, lai izstrādātu grozījumus attiecībā uz ētikas uh, principiem un uh, atzinumiem. Uh, Eh, to vajadzētu piemērot eh, visām dal dalību valstīm. Vajadzētu būt opt-out eh, iespējai. Balsoties uz konkrētiem mētiskiem aspektiem. <clears throat> Pastāv arī jautājums par informētu piekrišanu kas e, ir e, nepieciešams e, priekšnoteikums kliniskajiem izmēģinājumiem, un tas ir svarīgi arī saistībā ar Eiropas Savienības pamatiesību hartu. Mēs par to esam sprieduši, runājot par in vitro diagnozes, diagnosticēšanas iekārtām. Ir izniegt vairāki grozījumi, kurus mēs varētu arī pieņemt, jo tie eh, stiprina visneaizsargātāko cilvēku tiesības piedalīties kliniskajos izmēģinājumos. Un ir vēl viens ļoti svarīgs aspekts. Kā varētu uzlabot pārskatāmību kliniskajos izmēģinājumos? Ir ļoti svarīgi, ka šāds eh, portāls, kas tiktu izveidots, tajā būtu pieejama tikai eh, kopsavilkumi, bet turbūt arī konkrēti ziņojumi par klīniskajiem izmēģinājumiem. Un ir arī ļoti svarīgi, lai pētnieki un sabiedrība zinātu tieši, kādi klīniskie izmēģinājumi ir noritējuši. un kāpēc tie ir uh, noveduši pie pozitīviem vai arī negatīviem rezultātiem. Līdz ar to, manuprāt, eh, mums ir labs eh, pamats, uz kura uh, veidot kompromisus un uh, modificēt komisijas sakotnējo priekšlikumu, kā arī aizsargāt pilsoņu un pacientu tiesības. Paldies! Tagad vārds ar pārējiem kolēģiem. Runāšanas laiks būs trīs minūtes. Estrella, Rivasi, Perello, Kukovic, Hipner und Rossi. Habe ich noch jemanden vergessen? Herr Walker, da ist mir. Kubacaki-san. Grastēts, kundze, lūdzu. Merci beaucoup, monsieur le président, et merci pour les trois minutes. Euh, c'est vrai qu'on a une très bonne proposition. On avait une... Jā, paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī par šiem trim minūtēm. Nu, es uzskatu, ka bija ļoti labs komisijas sākotnējais priekšlikums, ļoti labi sagatavotais sākotnējais priekšlikums, un, un nevajadzētu pārāk daudz no tā atkārties. Jā, ētika. Nu, protams, ka te ir speciāli jāsauc uz ētikas komitejām. Ja? uzskata, ka šeit, protams, viņu īstenotā darbība ir absolūti svarīga arī nodrošinot subsidiaritāti, bet te jābūt proporcionālai pieeja arī attiecībā uz risku, kas jau ir iekļaut arī likumdošanas priekšlikumā. Nu, tātad, ja mēs runājam arī par um, slodzes, uh, piega, mm, pierādījumu sloga nodrošināšanu, te ir vairākas iesaistītās iestādes, kas par to atbild, bet ja nav piekrišanas, tad tas nozīmē jau tā kā piekrišana pēc noklusēšanas. Nu, tas, tā, tas ir jautājums, kas ļoti interesants, bet nav tik viennozīmīgs. Mums ir īpaši jāskatās ar jautājumā par piekļuvi datiem. Jā, te jābūt caurskatījumai, bet tā būtu tā līdzsvarotai pieejai, lai tas tiešām atbilstu visu pušu interesē, interesēm. Vēl jūs runājat arī par Eiropas pētniecības konkurētspēju. Un te būtu ļoti svarīgi sagatavot savu pozīciju, domāt arī par to, kādā veidā šo informāciju arī mm, padara pieejamu sabiedrībai. Tātad ir jābūt tas, ka sabiedrībai ir pieejami uzticami dati. Tātad no nu vienas puses ir konkurētspēja, no otras puses uzticamība. Tā kā tālāk arī jādomā, protams, arī par personas konfidenciālo datu aizsardzību. Uh, un arī tāpat komercēto aizsardzību, kas ir ļoti svarīgs arī Eiropas mm, medicīnas pētniecībai. Mēs nevēlētos redzēt, ka tiek kaut kādā veidā te veicināt tāda, mm, nu, negodīga konkurence. Nu ko, katru reizi mēs arī varam, protams, skatīties vairākiem grozījumiem, kurus arī sagatavo mani kolēģi. Nu, ko visbeidzot varētu arī runāt par ļoti retām slimībām, nu par to es arī iesniegšu savu grozījumu. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, e, lai mēs saprastu. Ir sarežģīti veikt klīniskos izmēģinājumus par ļoti retām slimībām. Tur parasti piedalās ļoti maz pacientu. Bieži vien tas uh, izskar ļoti plašu geogrāfiju. Tādēļ līdzīgi es gribētu, lai to mēs tiešām reāli ņemam vērā. Uh, un dalībvalstīm būtu arī tad jāpiedāvā arī, zinām, prioritāti šādiem klīniskiem izmēģinājumiem. Īpaši atsevišķās nozīmīgās jomās. Tādēļ es arī iesniegšu savus grozījumus par šiem jautājumiem. Paldies tālāk, Pēters Līzi. Paldies priekšsēdētāji, paldies Glensai Vilmutai, un paldies arī ēnu referentei. Filipa Žuvā vārdā un pēc viņa lūguma es aicinātu vēlreiz padomāt. Vai tiešām jābūt jābalso aprīlī? Te ir tik daudz grozījumi. To visu jāpārunāja pašiem ēnu referentiem, bet ēnu referenti no daudz patīs, tad tie rosina nedaudz rīkoties savādāk, atvēlētam vairāk laiku. Komisijas priekšlikums paredz daudzus iegūmus, samazina birokrātiju un arī lielāku caurskatāmību. Tas jau ir iekļauts arī komisijas priekšlikumā. To vēl var uzlabot, bet galu galā tas jau tomēr tur ir. Un es arī varētu teikt Margaritai, ja mēs runājam jau par tām visām vielām, medikamentiem, kas jau šobrīd jau ir apritē, tad, tad tur pētījumi tomēr ir jāveic, jo To ir pieprasa neatkarīgi eksperti, neatkarīgie pētījumi, lai vēlreiz pārbaudītu, vai tas, kas ir pieejams, jau tirgu ir pareizi. Piemēram, onkoloģiem mēs pārveid, m, mm, veicam šāds pārbaudas, varbūt ar mēķi samazināt eh, eh, ķim, ķimijas terapijas m, mm, piemēr, piemērošanu un tam līdzīgi. Tā kā Tā kā es domāju, galā galā mēs runājam par absolūtu tādu izdevīgu jau dokumentu, un te ir dažas lietas, kuras varam grozīt. Bet jāatzīst, dažas lietas arī personīgi absolūti šādā redakcijā nevarētu atbalstīt šo ziņojumu. Arī to atsevišķi kolēģi jau norādīja. Tātad personas, kas nav vairs uh, rīcības spējas, tiesības spējas, tātad bērni un personas ar galīgi garīgām attīstības traucējumiem. Nu, protams, direktors no komisijas norāda, ka Te ir tieši tas pats vārds vārdā no direktīvas pārņemts, bet nu, mēs redzam, ka tas tā nav. Tas nav tieši tas pats teksts. Mēs to ļoti vārdu pa vārdam salīdzinām. Tā kā tas nav pieņemami. Tam ir jābūt tieši tādam pašam tekstam, kā 2001. gadā. Un kopā ar daudziem kolēģiem no visām daudzām, daudzām dalībvalstīm, politiskām grupām mēs esam sagatavojuši savus grozījumus un ceram, ka tos arī atbalstīsiet. Tātad septiņi grozījumi lai panāktu tieši tādu pašu tekstu paņemšanu. Mēs nevaram pieļaut, ka bērni un garīgās atpalīdzības traucējumiem personām arī tad tieši kaut kādā veidā tiktu savādāk noteikts tiesības nekā 2001. gada direktīvā. Nu, tālāk par šo vadošo dalību valsti, kurā tiek veikts klīniskais izmēģinājums un tad piesaistītajām dalību valstīm, nu šeit dalību valstī, protams, ir ļoti spēcīga loma. Un ja dalību valsts tad dalās savstarpēju šo pieredzi un arī iegūst vajadzīgo pieredzi, nu, Te jāskatās, kas tiek īsti iesaistīts. Nu, vai vispār arī kā dalībvalsts var nepievienoties? Atkal dalībvalsts padomu droši vien to vēlēsies panākt, bet nu, tad ir jautājums, ko mēs vēlamies Eiropā. Mēs to neatbalstam. Mēs uzskatām, ka viss ir jāatbalsta Eiropas līmenī, un īpaši, kas arī par ētikas komitejām. Te bez ētikas komitejas piekrišanas klīnisku izmēģinājumus vispār nedrīkst pat sākt. Paldies. Tālāk Edita Estrēla. Paldies! Arī es vēlētos eh, pateikties Glenisai par izcilo darbu. Viņa pilnīgi noteikti ir uzlabojusi komisijas priekšlikumu. Līdzīgi citiem kolēģiem esmu iesniegusi vairākus grozījumus, kuri atspoguļo nopietnas bāžas, kas izriet eh, pēc mūsu veiktās analīzes, eh, ko veicām šim dokumentam. Priekšlikumā nav minēta ētikas eh, komisijas loma. Šīs komitejas garantē pacientu labjūtību. Esam satraukušies arī par laika grafiku attiecībā uz kliniskajiem izmēģinājumiem, jo sevišķi dalībvalstīs ir jāsalīdzina šie laika posmi. Un mūsuprāt, tas ir nepieciešams, lai pastāvētu joprojām iespēja, ka kompetentās iestādes eh, pārskata eh, šos, šos te apspriedāšanas dokumentus. Eh, klinisko izmēģinājumu atbalstītāji var brīvi izvēlēties, kurā dalībvalstī viņi vēlas uh, to uh, veikt. Viņi var izvēlēties uh, dalībvalsti, kurā ir visi brīvākie noteikumi. Un ierosinātais laika posms novērtēšanas procesa validācijai, kā arī dalībvalsts izvēlē, tad, tad kura dalībvalsts būs vadošā, tas ir ļoti īss laika posms, jo sevišķi attiecībā uz klīnisko izmēģinājumu klasifikāciju. Kad ir nepieciešama dziļa analīze šiem izmēģinājumu protokoliem. Klīnisko izmēģinājumu rezultātiem ir jābūt pieejamiem sabiedrībai, neatkarīgi no tā, vai tie ir pozitīvi vai negatīvi. Eh, tas eh, nav papildus administratīvais sloks, un nu, tas nekādā veidā neietekmē personīgo datu aizsardzību. Eh, tur var rasties problēma ar intelektuālā īpašuma tiesībām, līdz ar to mums vajadzētu pārskatīt visu procesu vēlreizējai apstiprināšanai. Tā ir jauna procedūra. kurai vajadzētu padarīt vienkāršāku eh, kārtīgu novērtējumu. Mums ir eh, jāveicina pārskatāmība un vajadzētu samazināt administratīvo slogu. Ja eh, tā ir tipēda apstiprināšanas novērtējums. Un līdz ar to mēs esam iesnieguši grozījumus. Vasī kundze. Paldies, priekšstākungs. Es atbalstu Lumāras kundzes ziņojumu. Tas eh, noteikti ir mm, uzlabojis komisijas eh, priekšlikumu. Man ir trīs lietas, kuras vēlos pieminēt. Pirmkārt, un es domāju, visi mēs varam tam piekrist. Ētikas eh, komitejas ir svītrots no komisijas priekšlikuma, tomēr, manuprāt, vajadzētu tās harmonizēt, tāpēc, ka, ja pastāv uh, Eh, problēmas eh, divu dalībvalstu starpā, ja pastāv barjeras eh, klīniskajiem izmēģinājumiem to veikšanā Eiropā, tad mums vajadzētu tiešām veikt harmonizācijas procesu šajās ētikas komitējās. Ir jānosaka no jauna to lomas, ja mēs skatāmies uz protokolu, jāiedzinās, kāda ir pacienta informācija, pacienta piekrišana un jāsās, kāda ir apdrošināšana. Tas viss ir ētikas komitejas darbs ir jāizveido šāds harmonizēts saraksts, eh, kas tām ir jādara dalībvalstīs. Un otrkārt, eh, informācijas pārskatāmība, esmu uzklausījusi savus eh, kolēģus, kur saka, ka jā, mēs vēlamies pārskatāmību, tomēr mums ir kaut, kas, kaut kādi visādi bet vienmēr. Uh, Visiem vajadzētu būt, eh, būt pieejai visiem datiem, ne tikai to kopsavilkumam. Mēs vēlamies skatīties, vai eh, šis kāds pētījums ir bijis pozitīvs vai arī negatīvs, eh, vai tas ir bez īsta noslēguma. Mums ir jāzina, kādi papildus, kādas papildus sekas ir radušās miljoniem, miljonu eiro tamiflu tika, iz, tika pārdot, tomēr nebija nopietna pētījuma par eh, šo zāļu iedarbību. Es vēlos, lai būtu uh, pilnīga pārskatāmība, un jūs sakāt, ka tas ir tirdzniecības noslēpums, tad saku nē. Šo uh, klinisko uh, izmēģinājumu būtība ir noteikta zāļu efektivitāte, tur nav nekāda sakara ar tirdzniecības noslēpumiem. Uh, tā, tas ir nepareiz doma gājiens. Un mums ir jāraida spēcīgs vēstījums. Uh, ir publicēti. Uh, tad mēs, mūsu, mēs ir skaidrs, ka mēs vēlamies pilnu pārskatāmību, pilni pieejamu informāciju no aģentūras puses, vai tā ir komisija vai zāļu aģentūra, kuras rīcībā ir šī informācija mums. Uh, mums uh, šī procesa dalībniekiem arī vajadzētu būt piekļuvai informācijai. Un tad attiecībā uz. Uh, iejaukšanos, ja mēs skatāmies, eh, ko ir aprakstījusi komisija, tātad attiecībā uz eh, mediātoru, eh, tā, ir, tā bija lēna iejaukšanās. Tomēr šī zāles bija nevis diabetam, bet svara zaudēšanai. Mēs redzējām, ka tur bija problēmas, līdz ar to mums ir tātad, jā, jādefinē šī lēna iejaukšanās vai arī tā jāsitro. Paldies, Perēlo kungs. Vēlos pateikties referentei par patiesu šī teksta uzlabojumu. Ļoti svarīgi ir atcerēties, ka šai regulai jābūt līdzsvarotai, jānodrošina pacientu e, tiesības un intereses un jāņem vērā arī intelektuālā īpašuma aizsardzība. Mums jānodrošina, lai klīniskie izmēģinājumi ņem vērā un ievēro precīzas e, pārbaudas metodes. Ekonomiskās intereses nevar stāvēt pāri pacientu veselībai. Protams, ka te ir zinām uzlabojumi tekstā, taču vēlos atkārtot arī to, ko mani kolēģi jau teica attiecībā uz ētikas komitejām. Protams, ka ir dažādas e, šo te ētikas komiteju struktūras e, dalībvalstīs, bet komisijas piedāvājums neiekļaut ētikas komiteju e, definīciju tiesība aktā. Tas man liekas atbilstoši, ja mēs vēlamies tiešām līdzsvarotu tiesību aktu, kas ir efektīvs, tad mums jāskatās, kā mēs varam iekļaut referents uz ētikas komitejām. Tāpat esam, esmu iesniedzis grozījumu, kas ir vērsts uz uh, jūtīgo sabiedrības grupu iekļaušanu šajos te izmēģinājumos. Mums jābūt ļoti uzmanīgiem, tad, ja mēs iesaistam, piemēram, bērnus. Un ne tikai bērnus un, eh, vai invalīdus, arī citas sabiedrības grupas var būt jūtīgas šajā uh, lietā, piemēram, eh, sievietes, kas ir stāvoklī, uh, Un tāpat ir dažādi sociāli, ekonomiski apstākļi, kas var noteikt, e, kas kāda sabiedrības grupa ir īpaši aizsargājama. Tāpēc, ja mēs tā detalizētāk aplūkojam šo aspektu, tad e, redzam, ka ir ļoti būtiski tam pievērst uzmanību. Paldies! Un tālāk Kukavičs kundze, lūdzu. Lielas paldies! par man doto vārdu. Protams, ir grūti izrunāt man uzvārdu, bet uh, tas nekas. Tas, kas man satrauc visvairāk šī ziņojuma sakarā, ir jautājums par demenšu, par garīgo veselību. Uh, un citām eh, novecošanās problēmām vai veselības problēmām saistībā ar vecumu, tāpatām bērnu veselības aspekti. Tāpēc, manuprāt, šie aspekti, īpaši ņemot vērā novecošanos Eiropā, eh, kļūst ar vien ar vien svarīgāki. Es piekrītu arī Līsas kungam par balsojumu atlikšanu kas mums dotu laiku apsvērt eh, šos svarīgos jautājumus detalizētāk. Bet man arī neapmierina šie te īsie laika termiņi. Ja mēs vēlamies, lai ētikas komitejas varētu paust savu nostāju, tad mums ir jādod viņiem lai, viņām laiks Un ja mēs nedosim viņiem laiku, tad nonāksim situācijā, kur eh, pamatā būs šī te noklusējuma piekrišana. Tāpēc mums jāuzdod jautājums, vai ilgāki laika termiņi nebūtu labāks risinājums? Visi, kas izprot ētikas problēma. Saprotu, ka mums trūkst ekspertu šajā jomā, un tas skar visas Eiropas valstis. Un šajā ziņā mums tad ir jāpieaicina eksperti no ārpus Eiropas Savienības, un tas mums, tas arī prasa laiku, vairāk kā tikai dažas dienas. Arī es esmu nākus klajā ar dažiem grozījumiem un iesniegusi tos. Tāpēc mēs arī uzsveram to, ka ir fiziski un psiholoģiski riski, kas mums jāņem vērā. Un es ceru, ka jūs atbalstīsiet manus grozījumus. Paldies! Paldies, Kukovičs kundze. Es ceru, ka es pareizi izrunāju jūsu vārdu. Un tālāk vārds nākamajai runātājai. Vēlos pateikties gan komitejai, gan komisijai par šī dokumenta sagatavošanu. Tās ir ļoti būtisks lielai mūsu sabiedrības e, daļai. Tad te mēs vēlamies modificēt procedūras, kas attiecās klīniskiem izmēģinājumiem. Ļoti svarīgs jautājums. Man liekas, ka pirmo reizi mēs mēģinam harmonizēt visu šo te procedūru uh, un vēlamies izveidot šo vienoto interneta portālu, kurā nonāktu pieteikumi uz šiem izmēģinājumiem. Un tad tā būtu kopīga ēs datu bāze. Protams, ka procedūrai jābūt ļoti skaidrai un caurspīdīgai. Un valstīm ir jāspēj arī kontrolēt šo procesu. Tāpat noteikti mums ir jāizmanto katras e, institūcijas, kas var sniegt savu ieguldījumu palīdzība. Katrs šis te izmēģinājuma gadījums dalībvalstī ir jāpārbauda saskaņā ar ētikas principiem un jāņem vērā arī vietējie nosacījumi. Katra dalībvalsts varēs noteikt savas specifiskās procedūras, uh, bet ņemot vērā arī starptautiskās pamatnostādnes un vadlīnijas. Protams, jāņem vērā, ka cilvēki, kas izvērtēs, viņiem jābūt neatkarīgiem. Šādi mēs īpaši paaugstinātu klīnisko izmēģinājumu drošumu, jo svarīgi, lai vērtētāji ir objektīvi, neatkarīgi un kvalificēti un ar attiecīgu pieredzi. Tāpēc šie te padomu došanas pasākumi ir jānošķir no komisijas īstenotajām procedūrām. Tāpat svarīgi ir tas, ka Eiropas pilsoņi varēs justies droši. Un varbūt tas ir jāiekļauj arī tekstā. Es tīku, ka katrs cilvēks, kas iesaistīsies šajos izmēģinājumos, ka viņiem vajadzēs sniegt savu a, apstiprinājumu, izņemot ārkārtas situācijas. Tik tālu mums ir vienot, bijuši vien, noteikumi, bet ļoti fragmentāri. svarīgi, ka šis dokuments atrunā arī kompensācijas mehānismu, jo jāņem vērā, ka izmēģinājumi tomēr var būt riskanti un negatīvi ietekmēt pacientu veselību. Paldies! Paldies, un tālāk, Rosīkungs! Paldies! E, arī no savas puses vēlos pateikties Glenisai un lielā mērā viņai piekrītu. Noteikti mēs balsosim pār visiem viņas grozījumiem un ceru, ka varēsim turpmāk sastrādāties, analizējot šos te grozījumus. Es pat ceru, ka mums būs e, tiešām tāds vienbalsīgs e, balsojums. Es domāju, ka tas ir iespējams. ceru, ka mēs panāksim tādu gala uh, variantu, kurš visiem būs pieņemams, jo šis ir ļoti sensitīvs jautājums un skar uh, cilvēku veselību, cilvēkus, kas ir slimi un eksperimentus ar viņiem. Protams, ka šie izmēģinājumi, šie eksperimenti savā ziņā dod cerību cilvēkiem, bet nevienmēr tas tā notiek. Nevienmēr rezultāts ir pozitīvs. cilvēki ar invaliditāti, piemēram, vai kas, kuriem ir kādas citas slimības, vai bērni, vai bāreņi, kur, kuriem nav vecāki, kas viņus atbalsta. Viņiem ir nepieciešams šis atbalsts, tāpēc ētikas komitejas varētu spēlēt šo lomu un šeit mums būtu noteikti panākama kāda tāda koordinēta un eh, vienota pieeja. Mēs runājam par cilvēku labjutību, un tas ir ārkārtīgi svarīgi, protams, pilnīgi piekrītu. Nē, esmu iesniedzis nevienus grozījumus no savas puses, jo uzskatu, ka Vilmots kundzes teksts ir ļoti labs. Tāpēc ceru, ka mēs tiešām kopā strādāsim pie kompromisa grozījumiem šī teksta sakarā. Paldies! Paldies! Paldies, tālāk vārds tad. Ko man saka izkungam? Es ceru, ka pareizi uzrunāju. Paldies, priekšsēdētāji! Nu tā, ja ir Q, tad uzreiz ir sarežģījumi pateikt pilnu vārdu Kunacimakis. Bet, nu, kādā ziņā paldies, jums iznevās tīt labi. Šeit sagatavotājs ziņojuma projekts. Nu, mēs pateicamies kolēģiem par ieguldīto darbu, arī sagatavot jauno darbu dokumentu, tekstu. Um, Te varētu daudz ko par to visu teikt, un īpaši arī, lai teikt, ka, kas patīk un ka mēs atbalstām, un arī varbūt dažas lietas, kuras noskatām par problēmām. Nu, vienu lietu vēlos tikai uzsvērt savā šodienas komentārā, kas, manuprāt, um, mm, slēpj milzīgas briesmas un problēmas. 73. punkts. Pants. Tas ir tas pants, kur mēs runājam par um, arī kompensāciju mehānismu. Šajā pantā ir noteikts, ka arī jānosaka arī nacionālā iestāde, kurai tieši atbildīgi par kompensācijām. Gadījumā, ja tiktu nodarīt cilvēku veselībai kaitējums um, klīnisku izmēģinājumu laikā. Nu, sākotnēji jau liekas, ka tas priekšlikums ir pareizs, ka viss tur ir pareizā virzienā, uh, un tā arī vajadzētu būt. Bet, nu, tik viegli jau realitātē tas nedarbosies viss. Īpaši, ja mēs domājam par visu veidu slimībām Eiropas Savienībā. Mans komentārs tad reiz ir tāds, ko es pamanu. Nu, tur mēs nedrīkstam vienkārši tā ignorēt īstenību, realitāti. Nu, dalībvalstīs, protams, būtu jāizveido arī tādas um, nacionālās iestādes, jā, bet, nu, tur nav tik vienkārši, jo dalībvalstīs ir diezgan atšķirīga situācija, arī ņemot vērā ekonomisko krīzi, jo ir liels spiediens uz to, lai vispār samazinātu sociālās apdrošināšanas izdevumus, un līdz ar to es domāju, ka, nu, neviens dalībvalsts nevarētu teikt, ka viņiem ir līdzīga absolūta pieredze ar administīvo pieredzi šajā ziņā, nedz arī te finansīri tieši domājot, ko tas varētu arī maksāt. Un nu, mēs nemaz nezinām, cik ilgi šī ekonomiskā krīze vēl vilksies. Nu, kādā ziņā tas tikai šobrīd jau tā lielais sloks uz slimo kasēm, nu, kādā ziņā. Pēc būtības jau priekšlikums ir labs, bet tas ietver ļoti lielas problēmas. Nu, jūs kaut kādā savādāk veidā mēģināt to formulēt par to, kādā veidā šī nacionālā sistēma varētu darboties, un nu, tas varētu būt labāk, bet. Um, Nu, mēs skatāmies atkal atkarībā no kuras valsts, kur tas ir paredzēts un tam līdzīgi. Te ir runa arī par dažādām slimnieku grupām. Te gandrīz vai jūs veidos divu ātrumu Eiropas eh, tādas grupas attiecībā uz slimniekiem, un um, to es vēlētos novērst. Sveicināt komisiju un arī referentu tieši jautājumu vēlreiz nopietni izskatīt, ļoti rūpīgi, lai mēs tomēr arī atrastu šeit zināmas, varbūt arī alternatīvas Un iespējams, tikai kā iespējamība, mums varbūt viens no risinājumiem varētu būt, ja mēs šādu kompensāciju mehānismu paredzētu Eiropas līmenī, nevis nacionāla līmenī. Šāds tad kompensāciju iestādes izveidošana Eiropas līmenī, nu to tad katrā ziņā mēs varētu labāk izmantot. Te viņi varētu izmantot uzkrāto pieredzi un varētu nodrošināt ciešāku sadarbību Eiropas Savienībā. Es domāju, ka šo jautājumu mēs varētu tālāk virzīt. Un nu, to mēs nevēlamies, protams, jā. Neviens taču nevēlas sēdēt zālē, lai mēs tādu not Eiropas iedzīvotājus sadalītu dažādās kategorijās. Paldies! Paldies tālāk vārds komisijai. Sanko ģenerāla direktora pārstāvi. Lūdzu, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī Vilmons koncei par ļoti augstvērtīgu sagatavotu ziņojumu. Paldies arī ēnu referentiem. Arī paldies par šo atbalstu. Nu labi. Es vēlos izteikties par divām lietām, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgas arī šodienas diskusijās. Tas kļūst par gandrīz tā kā stūrakmeni. Pirmkārt, es runāju par arī par šo ētikas komitejām. Un otrkārt, kur mēs runājam par līdzinējo aizsardzības standartu eh, piemērošanu klinisko izmēģinājumu dalībniekiem. Par pirmo. Par etisko komiteju lomu. Nu, kas vispār ir ētikas komitejas? Tās ir iestādes, kuras izveido arī noteiktās regulas ietveros, lai viņi novērtētu atsevišķus klīniskā izmēģinājuma aspektus. Vēlos uzsvērt, ka nekad komisijas priekšlikums nebija vērsts uz to, lai pilnībā kaut kādā veidā izbeigtu etisko komiteju darbu. Te ir bijis milzīgs pārpratums. Mums ir ļoti skaidrs mērķis. Mēs vēlamies, lai etikas komiteja darbs arī iekļautos arī vispārējā autorizācijas jau licenču izsniegšanas procesā visās dalībvalstīs. Lai to panāktu, mēs tieši ļoti liels rezervus atstājam tieši dalībvalstīm, lai viņas pašas izdomā, kādā veidā etikas komitejas viņas iekļau atļauju izsniegšanas sistēmā. Mēs tātad arī ņemam vērā un ļaujam dalībvalstīm rīkoties saskaņā viņu nacionālu sistēmu arī piesaistot viņu savus ekspertus. Tad mēs rūpīgi izvērtēsim šeit, šeit piedāvātos priekšlikumus, kas varbūt varētu arī to vēl precizēt. Bet vēlos uzsvērt. Ētikas komiteja darbs ir daļa no arī vispārējais atļauju sniegšanas procesa izvērtēšanas. Un tas nav nekāds atvērts, e, piedošana, paralēls process. Otrkārt, kad mēs runājam par pacientu, ja klīnisko izmēģinājumu dalībnieku aizsardzības standartiem. Te jāatceras vairākas lietas. Pirmkārt, pati augstākā aizsardzība ir nodrošināta arī pašiem dalībniekiem. Otkārt, mēs vēlamies standartizēt noteikumus, kas ir pamatā klīnisku izmēģinājumu novērtēšanai. Tas ir vienots tāda pieeja, un tieši tādēļ arī esam izveidojuši šo kā regulu. Uh, Ja mēs vēlamies, lai šīs novērtējums būtu visās dalībvalstīs vienāds, lai visas dalībvalstis piemērot vienus un tos pašus kritērijus klīnisko izmēģinājumu novērtēšanai, pat ja pat šī izmēģinājumi ir atšķirīgi. Mēs vēlētos, lai dalībvalstis to saprot. Tieši tādēļ mēs aicinām to kā, pieņem kā regulu, nevis direktīvu. Dalībvalsts tomēr vēlas paturēt direktīvu. Mēs tomēr uzskatām, ka jau tad ir šobrīd noteiktās normas direktīvā, tās normas īstenībā ir identiskas. Un tam mēs esam arī pamats. Te mēs runājam par starptautiskiem standartiem un vadlīnijām. Mēs esam gatavi izskatīt konkrētus grozījumus, kas vērstu vēl šo noteikumu precizēšanu, uzlabošanu. Tomēr, vienlaikus mēs uzskatām, lai ļoti labi šī regula varētu darboties, likumdevējiem būtu jāsaklabo vienots noteikumu kopums, kuras arī piemēro konkrēti novērtējumam, izklīnisko izmēģinājumu arī licenčēšanai. Un visbeidzot, ir svarīgi rīkoties un strādāt tālāk. Pagājušo gadu klīnisko izmēģinājumu datu bāze atklāja to, ka te ir pieauguša aktivitāte. Un šī regula būs iegums Eiropai, Eiropas pacientiem. Mēs ceram, ka regula tiks pieņemta drīz jau šī parlamenta sasaukuma laikā. Paldies! Un tātad visbeidzot noslēguma vārdu pašai referentē, kurai tad jātiek galā vairāk nekā 700 dažādiem grozījumiem. To visu kaut kā apkopojot, un, nu, teiksim tā, viņai jāatrod neiespējamā misija apļa kvadratūra. Nu ko, māc jums! Paldies! Daudz jautājumu, kurus kolēģi tagad aktualizēja. Es atvainojos. Priekšsēdētāji, es vēlējos tomēr pašu procedūru vēl nedaudz izteikties. Tas, ko es teicu, nebija komisija neko vispār nērēģēja uz to, ko es teicu par šiem kompensācijas mehānismiem. Es vēlētos dzirdēt komentāru. Nu jā, komisija vienkārši nolasīja sev sagatavoto tekstu varbūt komisija, mums tā kā laiks vēl ir, varbūt jūs arī varētu atbildēt šo kolēģi jautājumu. Jā, lūdzu. Par to, vai mēs izveidotu Eiropas atbildības sistēmu, tas ir jautājums par to, kādā veidā šobrīd ir spēkā nacionālās atbildības noteikumi. Te ir ļoti atšķirīgs jurisdikcijas. Te būtu sarežģīti izveidot vienotu sistēmu, kur mēs varētu piemērot, jo te ir spēkā dažādas tiesību normas dalībvalstīs. Mēs jau to pārnājām un mēs par to skatījām. Šī sistēma, ko mēs piedāvājam, ir reāla. Ja jūs vēlētos izveidot Eiropas mēroga sistēmu, tad būtu ļoti nopietnas problēmas ar tās reālo īstenošanu. Jo tas jautājums par atbildību saistībām. Līdz ar to jautājums atbildēts. Nu labi, tagad galavādi Pilmārts kundzei, lūdzu, klent. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, šie jautājumi, ko aktualizē kolēģi, tur ir jātie pretrunas. Ētikas komiteja. Komisija pateica visam skaidri, nekad nav bijis nolūks tās likvidēt, kaut kādā veidā ignorēt, izstumt no procesa. Absolūti skaidrs. Visiem klīniskiem izmēģinājumiem ir nepieciešama sākotnējā ētikas komiteja piekrišana, apstiprinājums dalībvalstīs. Bet skaidrs, ka viņas darbojas atšķirīgi dalībvalstīs. Tieši tādēļ mans ierosinājums ir šāds, ka ir izveidot tādu platformu, kurā ētikas komitejas var satikties, pārnāt savus darbības veidus, apmainīties labāko praksi. Nu, tas ir tiešām apsveicami. Arī pirmā, otrā daļā, tā kā te ir skaidri atrunāt šīs lietas. Pats caurskatāmību jau vairākas reizes esmu rādījis, ka te ir diezgan liels atšķirības Kā to vispār vērtē, kolēģi? Dzirdējām, šodien daži vēlas, lai visiem būtu reiz pieejami paši neapstrādākie dati, daži vēlas jau tikai datu kopsavilkumu redzēt. Nu, es te meklēju zelta vidusceļu. Un es saku, ka lai būtu pieejami pētnieciskie eh, klīnisko izmēģinājumu pētījumu dati. Vienlaikus neaizskarot arī komercionālo noslēpumu, um, par to mēs, protams, visu runāsim. Priekšlikumā ir iekļaut arī komerces noslēpuma aizsardzība un personas datu aizsardzība. Tas skaidrs. Par mazaizsargātiem jeb uh, grupām mēs šo visu esam izskatījuši un nedomā, ka te būtu īpaša problēma. Tāpat arī papildus arī esmu patīvies uz jau arī punktu par mazaizsargātām grupām. Mēs par to runājam, bet nu labi varam turpināt diskutēt. Par maziejaukšanos šo atsevišķo kategoriju. Nu tā ļoti precīzi nodefinēta komisijas priekšlikumā. Es aicinātu to jūs rūpīgi izlasīt īstenībā tur ir ļoti skaidri nodefinēta, kas ir kas, ko tas nozīmē. Low intervention. Un tas ir svarīgs arī šī priekšlikuma daļa. Tad mēs runājam par arī konkrēti iesaistītām personām. Grostēts kundze par retajām slimībām. Es domāju, ka te ir jāpiekrīt tam, ko jūs sakāt. Un Un es, Asīkungs, piekrītu jums par nacionālo kompensācijas schēmu. Nu, cilvēks tas satrauc tikai tāpēc, ka viņi nesaprotīs, par ko mēs runājam. Te nevajadzētu īpaši satraukties par šo. Tas šobrīd strādā. Dalībvalstīs tas jau ir skaidri mehānisms, un tātad te runa par apdrošināšanu arī. Šīs izmaksas akadēmiskajā vidē ir milzīga, bet tas, ko pieprasa, uh, kā reālās kompensācijas, tas īstenībā nemaz nav tik daudz. Tad. Tā kā tas mm, ir reāli izdarāms, un tad šo jautājumu varam sakārtot, un to varam vienkārši skaidrot, skaidrot, skaidrot. Mēs arī varam te precīzi runāt arī par Dānijas modeli, kas, manuprāt, darbojas ļoti labi. Un vispār, mazajās valstīs tas ļoti satraucoši šķiet, bet tas nav īsti pareizi. Tur ir lietas, kuras varam izskaidrot. Es domāju, te mums ir daudz kopsaucēju šodien, un mēs varēsim panākt labu kompromisu. Ja patiesi vēlēsimies panākt šādu kompromisu. Nu, es ceru, ka tāds arī notiks. Pavisam drīz arī runa pārnošu jautājums ar ēnu referentiem, un uh, nākotnē mēs arī atradīsim risinājumu. Nu ko, cerams, ka tiešām visu padarīsim līdz mūsu parlaments sasaukuma darbībām. Paldies, Glenis, jums. Jums daudz, lai jums viss labi izdodas. Tas nu ir milzīgs darbs jums priekšā. Tagad. Divdesmit ceturtā, divdesmitajā martā šo jautājumu vēl, apiedošu, aprīlī balsojam par to vidskomitejām ēnu referentiem savstarpēji būs jāvienojas par to, vai tur vēl nepieciešams kaut ko pārliekt un tam līdzīgi. Šobrīd šāda signāla nav. Un pieturamies pie sākotnējā grafika 24. un 25. aprīlis. Debates un reiz arī balsošana plenārsesijā nav noteikta. Nu kā galā, viss tas vēl procesā. Dzīvosim, redzēsim. kā priekšsādātājs vēlos, protams, nodrošināt, ka nebūs 700 grozījumu plenārsesijā, bet iespējami maz. Vienkārši jā vai nē, balsojums par vai pret. Bet, nu, to es vēlētos novērst, lai būtu tā neatkārtot šāda situācija, kā bija ar lauksaimniecības reformu. Nu pat. Um, tas tikai no manas puses tāds signāls, ko es nu vēlētos redzēt. Paldies! Šitais nav izdarīts. Tālāk sekos tad saruna debats par debati, jeb sarunas ar komisāru Tajāni kungu. Bet nu tā kā esam desmit minūtes ietaupījuši, nu labi, tad tagad pārtraukums. Un līdz ko Tajāni kungs ierodas, tad mēs arī atsāksim darbu. un Kris Deivis var apsēsties un jau sagatavot savus jautājumus. Nu labi, īsta pauze. Plānot 17.30. So, wir nehmen die Sitzung wieder auf nach einer kurzen. Nu, labi, atsākam tādu sanāksmi pēc īsā patraukuma. Man ir priekšā redzēt arī komisijas vicepriekšādātāju un rūpniecības komisāru un datu uzņēmējdarbības komisāru. Mēs viņu uzaicinām šodien, lai pārnāt jautājumu pār tieši par dzēsēšanas um, šķidrumiem. Um, auto, kas tiek izmantots īpaši auto uh, uh, kondicionieros, un te ir bijis komisijas paziņojums neizmantot atsevišķi kaitīgās vielas. Nu ko, došu vārdu uzreiz jums, komisāri, ievadrunai desmit minūtes maksimums, un pēc tam būs debats. Es zinu, ka daudz jau nepacietību vēlas jums uzdot jautājumus, un viss arī pārnāt ar jums. Nu, re, te jau daudz vēlas uzreiz pieteikties. Nu ko, uzreiz jums arī vārds. Lūdzu. Danke, Šunēr, prezident, thank you very much. Prima... Paldies, priekšsēdētāji, kungi. Liels paldies, priekšsēdētāji kungs! Es eh, labprāt tad arī izteikšos par mūsu ilgtermiņa rūpniecības politiku. Un jo īpaši to, kas attiecās uz dzēsēšanas šķidrumiem. Eh, par to es runāšu vēlāk, bet tā ir arī daļa no tādas plašāku skatījuma uh, vides draudzī, vidē draudzīgās dienas kārtībā. Mums ir jāapvieno savi spēki, lai palīdzētu rūpniecībai šajā jomā un lai viņi varētu izstrādāt jaunas tehnoloģijas. Kā jūs zinat, mums izstrādājuši rūpniecības politikas stratēģiju un panākt, lai 20% e, būtu e, īpatsvars e, kopējā IKP. Tas, protams, prasīs, lai mēs, lai mums būtu jauns inovācijas, Arī no finanšu perspektīvas es ceru, ka parlaments mūs atbalstīs. Mums pieaugums no 54 līdz 80 miljārdiem eiro, eh, un tie tiks ieguldīti pētniecībā un inovācijās šajā sektorā. Mēs darām visu, lai īstenot koordinātu stratēģiju. Eiropas Eiropa padomes secinājumi pagājušajā nedēļā apliecināja, ka esam šobrīd tādu izmaiņu priekšā. Pēdējos gados esam piedzīvojuši virkni izmaiņas ekonomikas un finanšu eh, sektoros, kas ir veidojuši lielu daļu no mūsu pakalpojumu sektora. Viens no jautājumiem, ar kuriem komisija strādā, ir eh, automašīnas. Jūs arī interesēties par šo rīcības plānu Cars 2020. Un eh, šobrīd mēs īstenojam virkni pasākumu, lai atbalstītu inovācijas šī rīcības plāna ietveros. Es ceru, ka mēs spēsim dubultot finansējumu, kas tiek eh, ieguldīts inovācijās un uh, vidē draudzīgās, uh, vidē draudzīgu automašīnu izstrādē. Es gribu, lai tie nebūtu viens miljārds, bet divi miljārdi eiro. Protams, ka mums nebūtu jāīsteno naiva politika, īpaši sarunās ar Japānu. Mums ir jāpārliecinās, ka gala vienošanās mēs spēsim panākt un parakstīt uh, līgumus. Un, protams, ka mums ir jāīsteno politika, kas stimulē ekonomiku. Un atceroties, ka mēs esam tikuši pāri ekonomiskai krīzē tikko. Kārs 2020 rīcības plāns, tur ir virkne iniciatīva, taču mums ir jā, būs jādara daudz vairāk, lai sasniegtu savus ambiciozos mērķus. Un šajā kontekstā rīcības plāna un stratēģijas īstenošana pieprasa, lai visas ieinteresētās puses - industrija, arotbiedrības, eh, varas iestādes, nacionālās un Eiropas institūcijas strādā kopā. Es mēģināšu paskaidrot, ko komisija var izdarīt un ko nevar šajā kontekstā. Pirmkārt, mēs nevaram atkārtot to, ko mēs darījām pirms 35 gadiem. Bija, tajā laikā bija uh, paneiropeisks režīms, kas balstījās uz Eiropas kvotām. Automašīnu industrijā nepastāv juridiski instrumenti, kas nav saistīti ar ekonomiku. Bet tas, ko mēs varam darīt, ir eh, panākt, lai restruktūrizācijas process būtu harmonisks dalību valstīs jo ir virkni struktūrālu izmaiņu, kas notiek šajā sektorā. Pirmkārt, ir darba grupa izveidot, lai analizētu, kā šo restruktūrizāciju, eh, kā reaģēt uz to un uz eh, darbnīt, eh, ražotņu slēgšanu. Piemēram, šobrīd Ford Gang ražotne ir plānota slēgt. Un tam mums jāskatās, un kā mēs varam racionalizēt arī Eiropas fondus. Tāpat kopā ar komisāru Andoru mēs vēlamies izmantot labāko praksi, lai šī restruktūrizācija būtu glūda un efektīva. Transporta līdzokļu sektorā Eh, jūs priekšsādātāji lūdzāt man runāt par direktīvu 2640. Eh, tātad par gaisa kondicionieru sistēmām mašīnās. Mēs par to runājām arī pirms sešiem mēnešiem. Kā jūs zinat, tad direktīva paredz no 11. gada 1. janvāra, ka šīm sistēmām jaunās automašīnās uh, ir jābūt pildītām ar dzēšēšanas šķidrumu, kura globālais sildīšanas potenciāls ir mazāks par 150. Mērķis būtu samazināt kopējās siltumnīca efekta gāzu emisijas. Bet eh, šeit ne, netiek noteikti konkrēta sistēma vai šķidrums. Kompānijas izvēlējušās izmantot HFO šķidrumu. Tā ir šī brīža prakse industrijā un izmanto šo te vienu dzēsēšanas šķidrumu, jo tad arī var nodrošināt uh, vienotu mašīnu uzturēšanu visā teritorijā Eiropas Savienībā. Es jau jums teicu, ka komisija plāno apstiprināt atkāpi, īstenojot šo te direktīvu. Un pamats, eh, pamatojums tam bija, ka trūka šī te dzēsēšanas šķidruma kādu laiku. Mēs neuzsāksim pārkāpumu procedūras pret uh, tiem, kas nespēja at, sakot līdz šīm te prasībām līdz 31. decembrim 2012. gadā. Tad mans nodoms uh, nebija apstiprināt kādus at, atlikšanu, tāpēc no 1. janvāra direktīva pilnībā tiek piemērota visās dalības valstīs Eiropas Savienībā. Šodien es tikai varu atkārtot savu nostāju. Tātad nav atkāpju, runājot par termiņu, un šī direktīva ir piemērojama no šī gada 1. janvāra. 0134 gāzes šobrīd netiek izmantots un ir aizliegtas. Uh, ražotāji nedrīkst tās izmantot. Ja viņi to dara, viņi pārkāpj likumu. Dalībvalstīm arī ir jāuzrauga situācija e, savās teritorijās un arī komisija seko līdzi tam, kas notiek ar šīs direktīvas piemērošanu. Runājot par drošību, daudz par to, par šīs direktīvas piemērošanu ir eh, runājuši. Jāsaka, ka šobrīd nav uh, tāda noteikta vērtējuma, kas mums ļautu pieņemt kādus konkrētus secinājumus. Mēs uzskatām, ka pilsoņu drošība, protams, ir prioritāte, un e, līdz ko mums būs jauna informācija, mēs arī uz to reaģēsim. Taču jāsaka, ka produkti, kas ir neatbilstoši, nedrīkst nonākt tirgū. Un nobeigumā ir bijis ir vairāki lūgumi, ko esam saņēmuši par šo direktīvu. Un būt, vēlos būt ļoti, izteikties ļoti skaidri. Jāsaka, ka Vācijā gan ir kāda problēma, kur ir viens liels ražotājs, kas nav apmierināts ar situāciju. Varbūt, ka mēs diskusiju laikā varam eh, par to kopīgi runāt. Šis ražotājs ir ar mani sazinājies, un es arī tālāk esmu rakstījis uz attiecīgajām ministrijām, taču atkārtoju, ka attiecīgā direktīva ir stājusies spēkā no šī gada 1. janvāra, To es atkārtoju arī intervijā eh, kādai vācu avīzei eh, pirms dažām dienām, tas bija Študgartē. Un mums šobrīd nav pagaidām nekādas informācijas par to, ka šī direktīva Vācijā tiktu pārkāpta. Un, kā jūs teicat, tā ir tikai viena uh, kompānija, tas viens liels uh, ražotājs, par ko ir runa. Esmu ticies ar viņu vadītājiem un atkārtojas, ka ja vien mēs neatklāsim, ka dzēsēšanas šķidrums ir bīstams un nedrošs un e, tas ir drauds veselībai, tad mēs rīkosimies, bet mums nav tādu pierādījumu. Vēlreiz atkārtoju, šī direktīva šobrīd ir spēkā un piemērojama. Bet, protams, ka pilsoņu drošība un uh, labklājība ir mūsu prioritāte. Kā jūs redzat, es esmu uh, un komunicēju un sazinos uh, ar Vācijas varas iestādēm. Esmu rakstījis arī Vācijas valdībai. Te man ir kāda kopija, kuras labprāt jums nodošu priekšsēdētāju kungs, jo tā ir uh, sabiedri, um, sabiedriski pieejama vēstule. Protams, es ar prieku uzklausīšu jebkādus pierādījumus vai liecības, kas jums ir, bet neapstiprinu nekādas atkāpes, kas attiektos uz direktīvas piemērošanu un caurskatīšanu, pārskatīšanu. Tālāk jautājums par transporta trokšņiem, par kuriem ir bijis arī balsojums Eiropas parlamentā. Protams, ka mums jāturpina strādāt, eh, lai panāktu kompromisu. Komisijas priekšlikums eh, paredz eh, dzīves kvalitātes uzlabošanu un šo te trokšņu piesārņojumu ierobežo mēs caurskatīsim vēlreiz un uh, mēģināsim panākt kompromisa risinājumu kopā ar parlamentu. Jo būtiski ir, ka mēs varam savus ekspo uh, produktus eksportēt visā pasaulē. Tāpēc mēs uh, izanalizēsim parlamenta pieņemtos grozījumus šajā jo, jau jomā. Bet, protams, ka mēs gribam, lai mūsu vienotais tirgus aizsargo, aizsargā vidi un pilsoņus, tā pašā laikā mēs gribam arī progresēt un attīstīties. Eh, tāpēc no vienas puses parlamenta grozījuma noteikti jāsaka, ka ir eh, uzlabojums komisijas sākotnējiem priekšlikumam. Taču eh, citi grozījumi, piemēram, runājot par sporta mašīnām, autobusiem, nav tik ambiciozi, bet mēs noteikti eh, tos izskatīsim un eh, rīkosimies, kā mediātoram jārīkojās. Taču nesmu tomēr droši, ka mēs panāksim vienošanos jau pirmajā lasījumā. Tad uzsveru, ka mēs esam atvērti dialogam, mēs vēlamies panākt uh, risinājumu pēc iespējas ātrāk, varbūt otrajā lasījumā. skaidrs, ka automašīnu sektors joprojām ir svarīgs arī eh, tērauda industrijas kontekstā. Un eh, ir pieņemtas arī rekomendācijas, kas ir eh, vērsts uz komisiju un dalību valstīm šajai tērauda industrijai Mēs izstrādājam arī rīcības plānu, kuru plānojam pieņemt šī gada jūnijā. Mērķis ir paaugstināt konkurētspēju un novatorismu mašīnu industrijā, lai turpinātu uh, izaugsmi, bet respektējot klimata pārmaiņas. Tad, kad mēs uh, izstrādājām savu klimata politiku 2020, Mēs ņemām vērā arī ekonomiskos aspektus, runājot par tērauda industriju, piemēram, par eh, šo ražotņu atrašanās vietu. Mm, es uztraucos, vai, ka mums nevajadzētu apstiprināt standarts, kas būtu pārāk stingri, kurus mēs rezultātā nemaz nevarētu īstenot un tai pašā laikā vēl zaudētu arī vienu e, industriālo sektoru, kurš vienkārši pārceltos uz citu teritoriju, kur šie nosacījumi un noteikumi nav tik stingri. Tas ir mūsu risks. Tie būtu veseli divi negatīvi e, efekti - zaudētas e, darba vietas un e, arī no klimata viedokļa tas būtu e, negatīvs iznākums. Mēs esam analizējuši arī ieteikmi uz tām industrijām, kas ir energo iet, ietilpīgas. Un uh, mums ir svarīga, lai tērauda industrija joprojām būtu konkurētspējīga un strādātu pie zema CO2 līmeņa tērauda industrijas attīstības. Mēs turpināsim atbalstīt e, šāda veida industrijas attīstību un ceram, ka tā būs veiksmīga. Runājot par rīč direktīvu, tad ļoti būtisks sektors. Esam piekrituši pārskatīt paziņojumu, komisijas paziņojumu, kā arī vēlreiz izvērtēt eh, mērķus, eh, administratīvo slogu, ietekmi uz MVU. Bet mūsu vienotā nostāja ir, ka rīč ir efektīva eh, direktīva un ļoti noderīga. Eirobarometrs liecina, ka 61% Eiropiešu uzskata, ka ķīmiskie produkti uh, ir drošāki tagad nekā tas bija agrāk. Tāpat arī runājot par standartu nemainību, mēs nenāksim klajā ar klajiem, tādiem spēcīgiem grozījumu priekšlikumiem, taču uh, nelā, neliela uzlabojuma būtu vajadzīgi. Mēs vēlamies arī samazināt finansiālo slogu un uh, mazināt uh, slogu MVU, lai palīdzētu viņiem īstenot savas saistības. Komitoloģijas procedūrā komisija ir uh, apstiprinājusi dokumentu, lai gro, grozītu uh, tātad no 35 līdz 95 procentiem un eh, no 25% līdz 90% attiecībā uz autorizāciju. arī runājot par MVU, mēs, protams, gribam samazināt viņiem administratīvo slogu, lai viņi varētu atbilst nosacījumiem par vīdi. Paldies! natürlich auch eine Fülle an Themen. Paldies, komisāri, arī, ka jūs tiešām pieskatiet daudziem jautājumiem, kurus mēs šodien arī vēlamies īpaši pārunāt. Kārs 2020. Šodien jau arī Ulmer ziņojumu no rīta izskatījām, un, um, un es uzskatu, ka mēs te palaižam garām diezgan nopietni to, ka tas īstenībā būs milzīgs instruments. Uh, Tātad, kas nozīmē, ļoti svarīgi ir runāt par nodokļu harmonizāciju attiecībā uz automobīļiem. Es aicinātu jūs rīkoties, panākt arī harmonizāciju attiecībā viss, kas ir auto nodevas Eiropas valstīs. Tas būtu svarīgākais, te, kur runāt par patēriņu un patērētāju aizsardzību. Nevar būt tā, ka 27 vai pat jau 28 dažādu nodevu režīmi spēkā ir um, paralēli viens otram. Tad par šiem dzēsēšanas šķidrumiem Nu labi, mēs jau pagājuši pēc sākām, protams, ar šo tām izskatīt. Te bija viens uzņēmums, kas tieši signalizēja, ka viņi nespējas un nevarēs un negribēs ievērot Eiropas normas. Viņi tad uh, to darīja zinām ar paraziņojumu presē palīdzību. Tagad, protams, ir, ir panākt zinām vienošanās, un 1, 2, 3, 4, YF ir šis šķidrums apzīmējums, nu, es domāju, visiem viegli atcerēties reiz. Uh, Un tad šīs um, arī atsevišķais uh, iepriekšējais šķēdrums, to drīkstēja arī izmantot, bet uh, vajadzēja 2011. gadā jau īstenībā beigt tā izmantošanu. Tātad 1, 2, 3, 4, YF, nu tas ir zināms jau kādu laiku, ka tas ir reāla problēma, ka iespējams tas var aizdegties tajā brīdī, kad ir uh, sakarsis motors. Uh, Un mēs redzam, ka no 4 no 14 um, um, izman, izmēģino izmantotajiem automobīļiem tiešām aiztikās, ka tas tika izmantots. Tātad kāds ir reālās iespējas? Vai komisija ir to testējusi un kādā veidā šīs desēšanas līdzeklis tad reāli darbojas reālajā vidē, kad viņš uzrāda šādus arī parametrus. Un tagad sanāk, ir atsevišķi ražotāji, kas neievēro saistošās tiesību normas. Pārējos, kurus esam pārvadījuši kā tipu, sanāk, ka, protams, ka šis ražošanas prototips par tipa piekļaušanu e, tagad ir gandrīz vai tā kā apdraudēts, un tie, kas jau iegādījušos automobīļu veidus, tagad ir neskaidrā situācijā. Vai komisija vēlas kaut ko šādā citā darīt, lai arī veikt savus pētījumus? veikt arī neatkarīgos pētījumus, novērtējumu reālajā vidē. Tas nozīmē arī testēt to reāli jau sasildītiem mm, motoriem, uzsildītiem motoriem. 2011. gadā tika pieņems lēmums, protams, par to, ka CO nedrīkst izmantot um, kā šķirumu līdzekli. Bet, nu labi, tāda vārds deputātiem. Kristēvis izteiksies tālāk, un Satu Hasī, un tad Boguslavs Hornets. Mario Pirillo und Sophie Okuni. Habe ich Richard Seber als Koordinator der EVP. Un arī, protams, Zeberkungs, viņam būs kā pirmajam vārds. Jā, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Jūs interesantais priekšlikums, protams, par nodokļu politiku, par to, kā tas, protams, arī varētu nodrošināt brīvāku patēriņu apriti, bet es nezinu, vai komisārs Tajānī tu būtu īsais adresāts, domāju, ka kurš vienkārši nē, tu jau runā citu komisāru. Bet, nu, vispār vēlos reiz pateikt jau principāli par mašīnām, automašīnām. Mums, protams, ir ļoti izsekot kā tad īsti vispār ir iespējams visiem autoražotājiem izmantot vai neizmantot um, atsevišķus dzēsēšanas līdzekļus, kas ir iespējams ietver zināmas draudus un varbūt neizmantot pilnībā CO2 emisiju, tad arī izraisošos un CO2 kā arī šķidrumu uh, dzēsēšanai. Nu, tas Eiropiešiem īstenībā, kas pieprasa šobrīd gan zināmu arī izņēmumu, nu es tomēr gaidu, ka komisija piekāpsies Bet, ja jūs piekāpsieties, tad tas būs ļoti satraucoši, jo, ja mēs gribam, lai mēs, kā likumdevējs, gribam saglabāt savu seju, tad ir jāizrāda arī skarba seja. Tas ir ļoti svarīgi. Mēs nedrīkstam saglabā, sag, sagraut savu reputāciju. Tas, ko es dzirdu jau no komisijas vai komisijas mājaslapā parādās par to, ka iespējama bīstamība šādam līdzeklim vairs neuzrādās, es tomēr aicinātu komisāru tad ļoti strikti par to izteikties. Uh, precīzi tomēr ievērot nu, tiesību normas. Jo tie savukārt, kas ļoti pieturās pie šiem tiesību normām, tad sanāk, ka nonāks tādā ne, nu, nelabvēlīgā situācijā. Man īpaši būtu svarīgi, lai mēs pateiktu skaidri un nepārprotami, ka Eiropā mēs vēlamies, protams, ka rūpniecībai ir vērtība. Ja mēs vēlamies saglabāt darba vietas Eiropā, to mēs varam izdarīt tikai tad, ja mums ir ļoti spēcīga arī rūpniecība. Te mēs runājam par pilnīgo vērtību ķēdi. Mēs nevaram tikai atstāt atsevišķus pieļaujamās mm, rūpniecības nozeres un cits visu tad ir kā tad no ārpuses tikai importēt. Un es arī uzskatu, ka, piemēram, metāla ieguve ir arī absolūti svarīga. Domājot gan arī par klimatu pārmaiņām un tam līdzīgi, tad tomēr ir daudz svarīgāk arī video, videi, ka mēs ievaram nobeigt stingrus standartus, nosakam reālus, bet tomēr arī augsts mērķus, arī CO2 izmešiem, notekūdeņiem un tā tālāk, bet viss tas tomēr ir tāds ietvars, kas ļauj arī rūpniecībai tomēr saglabāt savu darbību Eiropā. Jo nevar būt tā, ka mēs tik stingras normas nosakām, ka tas vairs nav īsti reāli. Un tad jau nav vairs runā par ieguvumu vidē, nedz arī darba vietas saglabāšanu neko. Bet nu, par to varētu runāt vīdes komiteja. mēs runātu tiešām par ilgtermiņu mērķiem, kas būtu arī jāievēro un aicinātu jūs to arī darīt. Ja nu vien, ja nu vien ir kaut kādi ārkārtas apstākļi un ārkārtas pierādījumi, kas tikai varbūt līdz šim nebija pazinām un nebija parmicēti. Kristēvis tālāk. Ai, jā. Paldies. Mēs sākām 20 minūtes vēlāk, un es ceru, ka tas neradīja nekādas problēmas. Komisāra kungs, es Šodien vēlējos eh, jūs kritizēt eh, par to, ka jums nav izdevies eh, realizēt Eiropas tiesību aktus attiecībā uz to, ka Vācija neiz, nepilda juridiskās saistības. Tomēr pirmdien, divas dienas pirms jūs šeit ieradāties, jūs uh, uh, izdevāt uh, dokumentus, kurā bija minēta uh, komisijas pozīcija, kur ir ļoti spēcīga, un uh, tā pat izskatās kā kara pieteikums Daimler jebkurā gadījumā eh, ir skaidrs, ka likuma ievērošanai eh, tā ir prioritāra. Es eh, tāpēc nevaru jūs šobrīd kritizēt. Manuprāt, jūsu pašreizējā komisijas pozīcija ir izcila. Tomēr es vēlos atgādināt, es piedalos šajā komitejas darbā pie šī dokumenta jau ļoti sen. Eh, komisārs eh, paskaidroja, kāds ir šī tiesība akta mērķis. Ir eh, bijušas provokācijas autoindustrijā gad, šajā gadu laikā, šeit, kad 2008. gadā. Un tika izstrādāts pilnīgi jauns produkts, un tā, tādēļ viņi pilnīgi mainīja savu viedokli. Un tā likās vieglākais, vieglākā alternatīva. Tomēr bija eh, zināmas problēmas. Es eh, tikos ar Van Hogen kungu, eh, lai runātu par īstenošanu. Un viņš šeit teica, ka tiesību akts tiks piemērots no 2011. gada janvāra. Tomēr pēc, pēc tam jūs to atlikāt uz diviem gadiem. Un pat tagad, pat tagad mēs esam tādā pozīcijā, ka tas tiek atzīts kā drošs produkts, kas vienmēr tiek izmantots, eh, ko izmanto Toyota, Ford, General Motors, eh, Fiat, eh, Renault, Jaguar un Volvo. Un kā arī BMW to izmanto šajos savos jaunajos modeļos. Tikai liekas, ka Daimler to neizmanto un saka, ka nē, mēs joprojām šo te 1, 2, 3, 4 F izmantojam savos transporta līdzekļos. Uh, Līdz ar to ir skaidrs, eh, ka tas ir kaitīgs eh, produkts. Eh, tomēr iespējams, ka tas ir vienkārši Daimler izgudrots publicēts triks. Mēs varam redzēt, mums ir vajadzētu iepazīties ar sarakstu, kāda ir Daimler pārstāvjiem. Un auto industrijas eh, pārstāvi ir teikuši, ka tas ir eh, drošs produkts. Un jūs eh, pats teicāt, ka risks ir tāds pats vai mazāks kā citiem šķidrumiem, kas tiek izmantotas automašīnās. Un ir iespējami nopietni eh, riski ar gaisa koncentrēšanas iekārtām konkrētos eh, transporta līdzekļos. Tomēr pamatā ir skaidrs, ka jūs sakāt, ka, ja Daimleram ir bijušas problēmas, ir tāpēc, ka Daimler e, izrādā paši e, slikti savas e, auto koncentrēšanas sistēmas. Un jūs skaidri šajā dokumentā un savā paziņojumā norādījāt uz to, ka, un tagad es nolasīšu no šī dokumenta, kur jūs izdevāt. Uh, atbildības eh, certifikāts, eh, kas ir katrai mašīnai, eh, tas netiek izdots, ja mašīnas neatbilst standartiem. Un līdz ar to ir skaidrs, ka Dānvaru mašīnas neatbilst tirgus standartiem. Un dalībvalstīm nevajadzētu pieņemt šādus certifikātus jaunu uh, automašīnu reģistrācijā, līdz ar to komisijai vajadzētu uh, veikt tiesvedību pret šādām dalībvalstīm. Uh, Pamatā jūs sakāt, ka jebkāds uh, jauns uh, modelis Eh, ja kāds vienmēr jaunā automašīna, kas ir kopš janvāra nonākusi uh, tirgu, tā ir nelegāla un nevienai dalībvalstī nevajadzētu ļaut to pārdot. Manuprāt, tas tieši tā arī ir un par to, par to vispār nav nekādu jautājumu. Lietu mans jautājums ir ļoti vienkārši. Komisijas pozīcija ir pilnīgi skaidra, tas ir skaidri norādīts rakstiski, un jautājums ir šāds, ko jūs darāt? Uh, tāpēc, ka dalībvalstīm ir jāizno šīs tiesībās, ko jūs darāt, lai informētu dalībvalstis eh, par prasībām un Eiropas Savienības tiesību aktiem. Um, Un vai jūs eh, esat skaidri uh, norādījis, ka var sakot pārkāpuma procedūras, ja viņas, uh, ja dalībvalsts tomēr ļauj šīs automašīnas pārdot? Es atsaucos uz jūsu pašu paziņojumu. Paldies, Kris Dēvis. Nākamā runātāja. Attiecībā uz uh, uh, Konvencēšanas iegātām piekrītu Krisam Deivisam, bet eh, runājot par mašīnām, eh, komisāra kungs, jūs teicāt, ka pastāv vajadzība pēc lielākām inovācijām autoindustrijā. Es tam varu piekrist. Un kāda joma, kur mums ir nepieciešams lielākas inovācijas, eh, ir trūksnis. Diemžēl jūsu paziņojums par eh, parlamenta balsojumu par eh, automašīnu trokšņu līmeņiem bija nedaudz neskaidrs. Eh, vismaz tulkojumā, kuru es saņēmu, tas bija neskaidrs. Tāpēc es vēlētos jums dot jautājumu, vēlētos jums lūgt, lai jums būtu stingrs ambīciju līmenis šajā komisijas paziņojumā, lai mēs varētu aizsargāt pilsoņu veselību Un lai mēs nedrīkstētu uh, samazināt ambīciju līmeni attiecībā uz mašīnu uh, trošņu līmeņu. Un šī uh, komisijas uh, priekšlikuma noraidīšana plenārsēdē notika ar uh, nelielu uh, pārsvaru, līdz ar to es tiešām ceru, ka jūs turpināsiet aizsargāt, aizstāvēt komisijas sākotnējo priekšlikumu. Vēl viens cits jautājums saistīts ar kādu neatrisinātu jautājumu. Eh, biomasas ilgspējas eh, kritērija. Es vēlētos jums eh, jautāt, vai labāk būtu tādi kritēriji, kuri atbalsta pakāpenisku biomasas izmantošanu, kas nozīmē, ka biomasa dažādas biomasas daļas eh, tiek izmantota tādā veidā, kas dot ekonomisku vērtību eh, un kas ir vislabākā vērtība, kas nozīmē, kā dedzināšanai mēs e, izmantojam biomasas nevērtīgākās daļas, kādas, kādu citu produktu atliekas pēc pārstrādes. Un ja ir redzams, ka biomasas ilgspējas kritērija dot kādu iespēju atbalstīt eh, šo uh, principu, ka tiek izmantot pakāpeniski biomas, biomasa. Tagad pēdējais koordinators. Rosīkungs, paldies! Vēlētos eh, sveikt Tajānī kungu Biju ļoti apmierināts eh, ar viņa paziņojumu par dzēsēšanas eh, šķidrumiem. Ir jāpiemēro tiesību akti, jāievēro likums, jau ir bijis pagarinājums, un kā jūs eh, sakāt, mums tiešām tagad ir jāievēro likums. Es mazāk piekrītu paziņojumam par transporta līdzekļu izraisīto troksni. Manuprāt, Komisijas sākotnējais priešakums bija eh, pārāk sarežģīts, un man labāk patīk formulējums, eh, kāds ir šeit izmantots. Jūs runājāt eh, par plāniem saistībā ar tēraudu, tie ir ārkārtīgi svarīgi gan Itālijā, gan visā Eiropā. Mēs maksājam 400 simts reizes vairāk eh, par elektrību nekā Amerika. Līdz ar to ir ārkārtīgi svarīgi tam pievērst uzmanību, tāpēc, ka simtiem tūkstoši cilvēku joprojām strādā šajā sektorā un joprojām eh, pastāv nopietnas eh, pārlokācijas risks. Attiecībā uz sniegto informāciju par komitoloģiju. Šodien vai vakardien tika pieņems lēmums, un, manuprāt, ir ticis panāts, panāks progress Un tas, manuprāt, ir ļoti labi. Paldies! Labi, tad es aicināšu komisāru atbildēt uz koordinatoru jautājumiem. Un tad turpināsim arī tālāk. Cercherò brevemente. Per quanto riguarda... Stādīšos izteikties uh, īsi. Attiecībā uz dzēsēšanas uh, šķidrumiem, tad es nevaru nosūtīt eh, vēstuli, ko nosūtīju Vācijas, es nespēju, nevaru nosūtīt vēstuli, ko nosūtīju Vācijas valdībai, bet attiecībā uz Eiropas komisiju eh, direktīva eh, pilnībā tiek piemērota, un tas tā ir darīts jau kopš 2013. gada janvāra. Un Tas ir jāņem vērā. Ja mēs e, saņemsim kādas ziņas par direktīvas pārkāpšanu no kādas dalībvalsts puses, tad uzsāksim visas nepieciešamās procedūras. Esam saņēmuši no Vācijas valdības eh, lūgums pēc informācijas. Un viņi saka, un tad viņi saka, Daimler ir paziņojis, Tātad, eh, ka šis, viņi ir paziņojuši, ka šis šķirums ir uh, bīstams, tomēr direktīva ir eh, spēkā, jebkurā gadījumā, ja būs kādi pierādījumi par to, ka cilvēkiem uh, draud briesmas, tad mans pienākums. Uh, pat tad, ja tas ir kāds izņēmuma gadījums, tas, ja kurā gadījumā ir mans pienākums, veikt izmeklēšanu, es to nekadā ziņā nevaru ignorēt. Es esmu uzrakstījis divas vēstules vienu uh, ministram un vienu uh, kancleres uh, vietniekam, es uh, lūdzu paskaidrojumus Vācijas valdībai. Tāpēc, ka man ir jāsādā ar uh, Vācijas uh, valdību, ja ir šāds pārkāpuma procedūras, tas ir uh, pret visu Vāciju, ne pret kādu atsevišķu uzņēmumu. Es uh, lūdzu paskaidrojumus. Jūs varat uh, iegūt uh, šo vēstuli no manis, un es vēlētos uzsvērt, ka direktīva ir spēkā, un ja ir kādas problēmas, ja pasāv kāda negodīga konkurence, tad kaut kas ir nogājis greizi, un tam vēl būs starptautiska ietekme. Mēs esam sarežģītās sarunās ar ASV, Japānu un Ķīnu, un mums ir nepieciešams skaidrs juridiskais ietvers Eiropā. Esmu to jau teicis, un tas ir svarīgākais šajā vēstulē. Es vienkārši lūdzu informāciju, precīzu informāciju no Vācijas valdības puses. Informāciju par datiem, kāda ir viņu rīcībā, par briesmām, kādas var radīt konkrētais šķidrums. Tas nekādā veidā nekavē direktīvas stāšanos spēkā. Tā ir spēkā, un es gaidu atbildi no šiem diviem ministriem. Mans pienākums ir viņiem ne tikai teikt, eh, kā direktīva ir spēkā, bet arī lūgt informāciju, tāpēc, ka ir eh, bijusi pažēm par, par to, ka eh, šitums ir bīstams. Līdz ar to tas ir mans pienākums lūgt informāciju no Vācijas valdības un novērtēt šo informāciju. Un es šobrīd gaidu atbildi no Vācijas valdības. Tomēr ir skaidrs, ka arī jūs varat izlasīt šo vēstuli. Attiecībā uz automašīnu troksni es eh, runāju itāliski ļoti ātri. Tāpēc eh, varbūt eh, tulkiem bija grūti izsakot, tāpēc varbūt Vasī kundze nedzirdēja skaidri man viedokli, tomēr es vēlreiz to atkārtošu. Lēnāk, lai nebūtu nekāda pārpratuma. Mēs uh, uh, esam izpētījuši visus parlamenta grozījumus, uh, mēs tos esam novērtējuši, tomēr šķiet, un kā izriet no Rosīkunga teiktā, viedokļi vides uh, komitejā un visā parlamentā nav vienprātīgi, un Tāpēc es vēlētos, eh, lai būtu eh, līdzsvars eh, starp vidas aizsardzību, pilsoņu aizsardzību un arī konkurētspējas aizsardzību. Un tomēr tajā pašā laikā es, mēs vēlamies visi progresēt šajās trīs jomās. Attiecībā uz mani daži no parlamenta grozījumiem ir uzlabojušies salīdzinājumā komisijas uh, sākotnējo priekšlikumu, jo sevišķi attiecībā uz uh, šī teksta piemērošanu un EC standartiem. Parlamenta uh, teksts ir ļoti uh, tūs uh, komisijas tekstam un citi uh, grozījumi attiecībā uz uh, sporta mašīnām, uh, autobusiem, uh, kravas mašīnām. Tie ir uh, mazāk ambiciozi, kā tas uh, bija komisijas sākotnējā priekšlikumā. Uh, Līdz ar to mums ir jānovērtē e, ietekme. Mēs centīsimies e, izspēlēt savu lomu kā mediātori, mēs centīsimies rast kompromisu. Kaut arī šajā kontekstā to darīt ir sarežģīti. Ir sarežģīti panākt e, pilnīgu vienošanos starp visām iesaistītajām pusēm. Līdz ar to es vēlos uzsvērt, ka daži no grozījumiem ir uzlabojums, savukārt citi, citi tādi nav. Tomēr, kā tas eh, izriet no diskusijām, ir skaidrs, kā viedokļi ir dažādi. Piemēram, jūsu eh, pozīcija nav tāda pat kā Rosīkunga pozīcija. Viņš atsaucās uz savu viedokli attiecībā uz tēraudu. jautājums par enerģijas izmaksām ir, kas tās, par ko mēs šodien spriežam. Es uh, lūdzu komisāram Daviņonam, kurš bija komisārs un kurš izstrādāja šo tā uh, eh, rīcības plānu uh, attiecībā uz tēraudu. Esmu ar viņu runājis, esam runājuši par enerģijas izmaksām. Runāšu par to arī ar komisāru Otingeru. Tas ir ļoti svarīgs faktors tērauda industrijā. Un tērauda rīcības plānā mēs to visu ņemsim vērā. Un tērauda rīcības eh, plāns uh, tiks iesniegts komisijā līdz uh, eh, māja beigām. Paldies, komisāri, par šīm atbildēm. Tātad tas, kur mēs dzirdam, tātad par šo dzēsēšanas līdzekli 1234YF komisija to pārbaudīja un arī reālajos apstākļos. Tas nozīmē arī uzsalītiem motoriem, dzinējiem, reālos braukšanas apstākļos, kā tas arī varētu būt. Tāds ir bijis, ja? Posizione è che non ci sono per par šo dzēsēšanas līdzekli. Te nav nekāds lielāks risks nekā jau kāda citam veidam dzēsēšanas līdzeklim. Nu, tādi mūsu atzinumi. Uh, arī pēc šiem testiem. Bet, nu, ja kāds dalībvalsts valdība saskat šeit nopietnu problēmu, tad, protams, tas ir mans pieteikums uzklausīt šādu sūdzību valdību un arī viņas sniegto informāciju, tad arī vēl papildus pieprasīt. Un, ja tur tiešām kaut kas arī apstiprinās, tad mēs piemērojam arī izņēmumu. Bet nu, šobrīd mēs tikai te esam lūguši tādu informācijas apmaiņu, kur esam pieprasījis papildus informāciju Vācijas valdībai. Nu labi. Es ceru, ka viss nozīmē, ka jūs esat saņēmuši pareizo. Francis Kostēt, Sonik. Sofija Okunī un Gerdian Gebrandi. Bitte. Herr Sonik. Dziękuję, panie przewodniczący. Ja mam pytanie do... Sonik kungs. Paldies, priekšsādātāji. Mans jautājums Tajāni kungam. Eiropas komisijas priekšsādātājs Brozo pirms pāris mēnešiem mums norādīja to, ka komisijas pozīcija attiecībā uz slānekļa gāzi un enerģētikas resursiem, nu, ka šajā jautājumā visi komisāri sadarbosies. Tur būs klimata pārmaiņu komisārs, rūpniecības komisārs un tā tālāk. Jūs un jūs arī dienesti, vai jūs esat arī aktīvi iesaistījušies šajā jautājumā? Saprotu, ka tās bija plāns un nolūks priekšsēdētājs Barozo tiešām vēlēs, lai tā būtu tiešām tāda līdzskaņota Eiropas pozīcija. Grostēts kundze. Komisār, man ir komentārs un arī jautājums. Par šo arī dzēsēšanas līdzekļu. Labi, jūs ļoti pārliecinoši runājat, mēs tiešām no jums sagaidām, bet tad tiešām mēs sagaidām, ka jūs arī līdz pašām beigām cīnīsieties par jūsu taisnību. Ja Vācija vēlas, protams, um, no savas puses visu laiku jūs varbūt arī šeit arī uzspies savu pozīciju, bet te mēs runājam par konkurenci. Tas ir viens šobrīd izolēts ražotājs, un gal galā visi citi ražotāji, kas ir ļoti centušies, lai šo jauno direktīvu ieviestu un tieši ņemtu spēkā un atzīst, ka nekāda problēma ar šo ražo, piedāto jauno dzēsēšanas līdzekli nav. Nu, komisāri ļoti, ļoti uzmanīgi ar viņiem. Te nevarētu tagad piekāpties viņiem vienkārši tā, ka viņi jūs piespiež un jums viņiem dodat vēl papildus laiku, kas neatbilst vairs direktīvas noteikumiem. Nu labi, otrs jautājums nav par uh, automobīļiem, par farmāciju. 2012. gada oktobrī jūs nācat klājā paziņojumu par industrijas, jeb um, šīs nozares nākotni. Tātad jūs arī runājat par to, kā var uzlabot farmakoloģijas nozari Eiropā. Nu, kāda ir aktuālā situācija un ko jūs uzskatāt, ko varētu dot īpašās grupas izveide? Varbūt, ka tur ir iesaistīt arī deputāts. Paldies tālāk, Pirēlau. Paldies priekšsādātā. Tajani kungam apņēmība, manuprāt, ir apsveicama Viņš tiešām ļoti grib iesaistīt, nu, ja viņš taču aizstāv direktīvas eh, ieviešanu, kaut galā tā jau stāsies spēkā šā gada 1. janvārī. Un arī veid viņā skaidri noteikto atbildes skaidrību. Nekāds moratorijas, nekāds pagarinājums, nekāds. Es arī tā atbalstu. Tieši šādu pozīciju, tāda arī vispārējā vidas komitejas nostāja. Apsveicu reiz arī tas, ka jūs te norādat, tas ir izolēts gadījums, ko jūs tomēr, protams, ņemat vērā. Un ka jūs tad tam pievēršat uzmanību, kā jūs to pats arī atzināt. Nu, labi, jūs to būtu ignorējis, tad, protams, jūs uzreiz varētu sankcionēt tos, kas nemaz nav um, ieviesuši šo programmu. Nu, bet jau tāpat jau kavēšanās ir divus gadus bijusi Nu, tā kā lūdzu parādiet, kas ir īsti kurs, kāda ir reālā situācija. Jūs to ļoti precīzi pasacījāt. Paldies. Paldies, godātais komisār. Daudz kolēģi jau visu, ko pateica, un šobrīd mēs atrodamies ļoti sarežģītā pasaulē. Tā ļoti strauji mainās kopš 2008. gada. Mēs redzam, ka vairāk nekā 3 miljoni darbvietu ir zudušas un tieši rūpniecība ir samazinājusi par 10% Eiropā. Eiropas ekonomikā izaugsmas un konkurētspējas modelis ir ļoti mainījies, lai kaut kādā veidā spētu stāties pretī ātrās attīstības valstī. Mēs kā Eiropas Savienība, mēs šobrīd parlaments, mēs arī esam aicināti rīkoties. Mums ir jāveicina eko, zaļā ekonomika, zaļā izaugsme, zaļā rūpniecība. Gal galā jūs arī spētu sasvedzēt, ka tādā veidā mēs varētu tuvoties mūsu konkurences un uh, ekonomikas mēģiem. Man interesē, kādā veidā jūs tiešām tuvojaties šiem uzstādītiem mēķiem. Jūs arī runājat par konkrēto projektu virzību, reģionālās politikas īstenošanu un. Galu galā mēs redzam, ka tieši arī tālākā pētniecība attīstībā. Tur 75 arī uzņēmumi, kuri ir ārkārtīgi sarežģītas struktūras izveidojuši, un tur Eiropas um, likumdošana, nu, te īstenībā ir ļoti sarežģīti to piemērot jau rūpniecībai realitātei. Mums vajadzētu tomēr virzīties un visu laiku aizsargāt pilnlaiku nodarbinātību arī rūpniecībā. Ja jūs to atsakāties, tad tiešām mēs zaudējam savas pozīcijas. Es domāju, ka komisijai vajadzētu aktīvi e, iesaistīties, lai visas procedūras vienkāršotu. Tieši krīzes dēļ mums ir jāmeklē neordināri risinājumi. Un mēs savādāk varētu vienkāršot visu šīs procedūras. Kaut galā mēs ļoti labi zinām, ka te ir ļoti, runa par ļoti lieliem finanšu līdzekļiem. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos pateikties Tajāni kungam, ka viņš atnesa mūsu komiteju. Nācija biežāk. Rūpniecības konkurētspēja ir arvien nozīmīgāka. To galu galā izno nosaka tās ilgspējība. Kādā veidā ilgspējība, vai ir darbojas ilgspējīgā veidā. Vakardien uzklausīju jūs kolēģi. Viņš arī uzstāsta ar uzrunu, kur viņš norādīja, ka resursu cenas visu laiku ir pieaugušas par 300% pēdējo desmit gadu laikā. Iepriekšējā desmitgadē galvenokārt bija runa par darba spēku produktivitāti. Tagad tieši resursu cenas ir kļuvušas noteicošās. Un arī paliks nākotnē tā. Par resursu efektīvu izmantošanu. Es zinu, ka tas ir iekļauts arī jūsu ceļa kartē, jūs arī aktīvi piedalāties šajā panelī, kas tieši nodarbojas ar resursu efektivitāti. Bet daži tie priekšlikumi, kurus mēs sagaidām no komisijas, kaut kur iesprūduši. Ekodizains, eh, vidē draudzīgās subsīdijas, mazā, iespējami mazāk atkritumi, atkritumā pārvedāšana un daudz jautājumu, kas nenonāk līdz ne parlamentam, ne padomēji. Un tā kā jūs esat viens no galvenajiem atbalstītājiem resursu efektivitātei, no tā es jums ceru. Mans jautājums, vai jūs šobrīd cīnaties, lai šie priekšlikumi tomēr daudz straujāk tiktu virzīti un nonāktu padomē un parlamentā? Paldies! Paldies! Nu viss, tagad gan viss izrunājās, un vārds komisijas vicepriekšsēdētājiem lūdzu komisāri. Nu, labi atbalstējuši franču valodā. Ceru, ka tad reiz būs arī precīzāk un skaidrāk atbildēm. Nu, tieši par šo saraksti. Esmu Vācijas valdībai tieši nosūtījis arī savu vēstuli, Un es precīzi tur skaidri norādīju, ka direktīva stāvsies spēkā kopš jau 1. janvāra šī gada. Tur nav nekāda kavēšanās. Direktīva jāievēro, to es viņam pasaku. Visā Eiropas Savienībā. Nu jā, protams, mēs dzirdējām arī uh, nu, ka tur ir Vācu ministrijā ir ziņas signāls par to, ka drošības jautājums eh, par to, ka pasažieru drošība ir apdraudēta, ja tāds šķidrums tiktu izmantots. Nu, labi, tad man bija, protams, jāprasa, par ko jūs izrunājat. Tas nekādā ziņā nebija tāda piekāpšanās, vai ka mēs atliktu direktīvas stāšanos spēkā. Nē, vienkārši es reaģēju uz viņu šādu sūdzību un signālu. Ja kāds norāda uz uh, mm, veselības apdraudējumu, drošības apdraudējumu, tad man ir jārīkojas. Pat ja komisijas pierādījumi pretēji, ja, tad tomēr man ir jārēģē uz šādu arī signālu. Un man jāpieprasa Vācijas valdībai papildus informāciju. Vienīgais, par ko es jau uzreiz sacīju pirms pāris mēnešiem, Tas bija skaidrs tāds lēmums, un es tāpat arī norādīju, ka šai arī avīzē Štutgartē, ko es norādīju. Un tātad Štutgarts avīze. Es norādīju viņam toreiz, ka direktīva jau ir stāsies spēkā. Un ja es tagad uzzinātu tālāk saņem šādu informāciju, ka Vācija tiek tirgot automobīļi, kas neatbilst normām, direktīvas normām, Vācija to pieļauj, un tad skaidrs būs arī mūsu raksts vēstulē, nebūs vairs tā informācijas apmaiņa, bet jau gan iedarbināsim lik, um, um, Eiropas pārkāpumu procedūru. Nu, labi, šo to varētu visu skaidri pateikt arī svāņu valodā, bet, nu, labi, es domāju, visiem jau bija skaidrs, viss ir skaidrs, tāpat, ja kurā valodā es runātu. Direktīvas stāsies spēkā. Nu, un tad arī atbildēšu Konikundzei franču valodā par administrīvo slogu un tādiem citiem jautājumiem, kurus es devu. Piekrītu, kā līdz šim mēs visam esam centušies pierādīt, ka rīč ietvaros šeit ir jāsamazina nodokļu sloks. Tas, ko maksā MBU, lai saņemtu atļauju, lai varētu kaut ko reģistrēt, nu, tas jāsamazina. Bet Rīča aģentūra EKA ir tieši atbildīga par to, lai visa informācija būtu pieņemama visās oficiālajās valodās. Tas jau vien ietaupa maziem viediem uzņēmumiem. Viņiem vairs nav jāpār valodas barjeras. Par administratīvās lauku samazināšanu. Un te ir izskaidri noteikts apvērsni 2020 un īpašā programma kosme. Es jau iepriekš par to runāju, un tā arī jau var atsaukties. Toreiz, ka arī bija cits transporta, tā kā es vēl biju kā transporta komisārs. Jebkura veidā konkursu izsludināšana, iepirkuma procedūras, kur tiek izmantot arī komisijas līdzekļi, Eiropas uh, Savienības līdzekļi, tur ir spēkā šāds normas. Uh, Mēs to ļoti labi zinām, un jūs arī to zinat, ir arī atsevišķi darba grupas, kas ar šādām nodarbojas. Tad komisijas centieni samazināt administratīvo slogu visās jomās. Mēs ļoti ceram, ka būs arī labi rezultāti, bet nu šobrīd mēs to ļoti nopietnam sekojam. Ja? Tālāk par um, šo aicinājumu Gabrandīkungs, ko teica. Lai es nāktu biežāk pie jums, ļoti labprāt. Jūs zināties, es pats esmu bijis arī 15 gadus Eiropas deputāts, tā ka man tīrais prieks vienmēr tikties ar jums. Ar saviem bijušiem kolēģiem. man ir tiešas saikne ar četrām komitejām, un īstenībā jau man gandrīz katru dienu vajag būt jānāks parlamentu. Bet nu labi, tad par ekodizainu. Un par resursu efektivitāti, absolūti jā. Nu jā, te es runāšu arī saviem kolēģiem, kuriem arī ir atbildīga atbildība tieši viņu rokās, lai te mēs visu pātrinātu. Tieši manā ziņā, kas ir šie jautājumi, nu, te ir. Uh, skaidrs. Ir atsevišķi gadījumi, kā regulas pieņemšana ir bijusi prasījusi pārāk daudz laika. Un es domāju, ka mēs varētu censties nodrošināt to, ka mēs arī ieviešam kopējos standartus. Un tad ir iesaistot arī visi interesētās puses. Vēlreiz par ekodizainu direktīvu tās pieņemšana. Nu, šī gada laikā jau ir plānota, tas arī ir iekļauts arī 2012. līdz 2014. gada, un tas skaidri paredz to, ka arī jau paredzam konkrēts produkts, kur ir runa par enerģētiku, tātad e, ekoenergoefektivitāti, eko logi, siltumizolāciju, nu tas ir viss um, skaidrs signāls. Un vēl Sonikunga jautājums. Enerģētikas jautājumi. Arī esmu par to jau runājis ar Otingeru kungu, un mēs par to tiešām sadarbojamies. Te nav iespējams domāt par rūpniecības politiku, atraujot to enerģētikas politikas. Nu, tā kā man nav, protams, šobrīd tāda konkrēta informācija, bet es tomēr jums to nosūtīšu. Nu, tā kā te vajadzētu arī vēl precizēt šādām vēlāk. Un vēl par um, to, ko teica Grostets kundze par medikamentiem. Ir jau izveidota arī atsevišķa darba grupa, kas runā tieši par cenu caurskatāmību. Nu, man nebūtu nekāda problēma arī jums tas regulāri ziņot par visu to, bet jums ir jāsaprot, kā, kādā veidā tiek pieņemts šo lēmumu par Eiropas deputātu iesaistīšanos darba grupās arī Eiropas komisijā. Nu, kādā ziņā es, mēs esam par to, ka, ja deputāti vēlas un lai nāk, bet um, par to, ka viņi arī var palīdzēt, atrast kādu ļoti labu risinājumu. Nu, ko, liekas, ka atbildēju uz visiem jautājumiem, ne? Ja būtu vēl kāds cits jautājums, tad esmu gatavs arī uzklausīt un tā. Un paldies arī tulkiem. Paldies, komisār, nav nekāda izaicinājuma, ir tikai iespējas un izaicinājumi. Um, jūs vienmēr jūties šeit, kad mājās un esat gaidīts. 754 deputāti šeit strādā Eiropas iedzīvotāju vārdā. Un jūs zināt, ka mūsu parlamentā ir jāskat ļoti daudz jautājumu un daudz lietas. Uh, Jūs arī savā ievadrunā norādāt, ka mums ir ļoti nopietni izaicinājumi, pirmkārt domāt arī par ilgspējīgu izaicinājumu attīstību, par zaļo ekonomiku un par daudziem citiem. Tas ir tāds sarežģīts jautājums, kur grūti izskaidrot visiem iedzīvotājiem. Par to, kādā veidā mēs varam veidot savu ekonomiku un, un daudz arī ekonomiku um, vidē draudzīgāku. Un te viss arī, ko es daudzos virzienos. Paldies, jūs, ka bijāt šodien kopā mums un apmēdēsim viedokļiem. Paldies! Ja, jetzt geht es weiter nach dem Tagesordnungspunkt 11, der Austausch mit Herrn Tajani. Tad nu virzīsimies uz priekšu mūsu dienas kārtībā. Un tagad ziņojums par inovācijām ilgspējīgai izaugsmai Eiropas bioekonomiku. Un referents ir uh, Paolo Bartalocī kungs par šo pašiniciatīvas ziņojumu, un viņam arī dosim vārdu. Tikai pagaidīsim, lai zāli atstāja tie cilvēki, kas nepiedalīsies turpmākajā darbā. Tāpēc tad lūksim kolēģi Bartalozī runāt par savu sagatavoto ziņojumu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Cenītie deputāti! Pirms gada Eiropas komisija pieņēma paziņojumu par inovācijām ilgspējīgai izaugsmei Eiropas bioekonomiku. Mērķis bija izstrādāt stratēģiju, lai palīdzētu Eiropas ekonomikai kļūt ilgspējīgai un ņemt vērā resursu pieejamību, jo ir virkne izaicinājumu šajā jomā, ar ko Eiropa saskarsies tuvākajos 40 gados. Jāņem vērā, ka iedzīvotāju skaits arvien pieaug, tāpat arī pieprasījums pēc pārtikas un uh, enerģijas. Te pašā laikā noplicinās daudz resursi. Mums ir jādomā arī par patēriņa apjomu pasaulē. Šī ir attiecīgi reāla iespēja bioekonomikai. Un to es vēlējos atspoguļot arī savā ziņojumā. Mēs vēlamies, lai ekonomika būtu balstīta ilgtspējīgā resursu izmantošanā. Un tas, pat, at, tas pats attiektos arī uz ražošanas procesiem, kas eh, balstītos bioproduktos un nodrošinātu ilgtspējīgu attīstību un izaugsmi. Uzskatām, ka ekonomikai būtu jābūt novatoriskai, jābūt gudrai un jāspēj atbildēt uz mūsdienu izaicinājumiem. Tepat laikā jāspēj atbalstīt arī lauka attīstību. Un tas nozīmētu arī ilgtspējīgu ražošanas ķēdes uzturēšanu ilgtermiņā. stratēģija bioekonomikai varētu būt risinājums, kā samazināt mūsu atkarību no cietā kurināmā, tā var nodrošināt izaugsmi, darba vietas. Jāsaka, ka šobrīd ir 2 miljārdi eiro pieejami, lai veicinātu darba vietu radīšanu. No savas puses tiešām esmu priecīgs par šo eh, komisijas paziņojumu. Pilnībā piekrītu, mēs arī vēlamies konsekventu pieju, eh, starp, sektoru, starp sektoriālu pieju. Un tāpēc rīcības eh, plāns ir daļa no ilgspējīgas stratēģijas ieguldījumi šajā sektorā ir ieguldījumi nākotnē. Tāpēc, manuprāt, Eiropai ir pienākums būt aktīvai šajā aspektā. Mums ir jākļūst konkurēt spējīgākiem. Eiropā mums ir jāpaukstina savus inovāciju īpatsvars. Mums ir jāiegulda līdzekļi zinātniskajā pētniecībā, lai, tā, lai būtu tam arī būtu pozitīva ietekme uz tirgu. Tāpēc ir nepieciešams izveidot stabilu standartu bāzi, uz kā balstīties. Mums ir jāpārliecinās, lai mūsu politikas būtu uh, saskaņotas un ņemtu vērā bioekonomikas aspektus. Mums uzskatām, ka ir vajadzīga uh, aktīva pieeja dažādos līmeņos - vietējā, reģionālā, nacionālā un Eiropas līmenē. Jebkura zinātniskā institūcija var spēlēt e, lomu, tāpat uzņēmēji. Visas šīs kompetences ir e, jāizmanto, lai radītu sinerģijas efektu. Tāpēc svarīgi arī bez šiem spēlētājiem iesaistīt pilsoņus. Pilsoņiem ir jāapzinās, ko mēs varam sasniegt. Tas ir noteikts arī komisijas rīcības plānā. Un mums noteikti svarīgi ir nodrošināt instrumentus, lai uzturētu industriālo ieguldījumu līmeni, Mums jāmēģina risināt tās, kas ir eh, tās problemātiskās situācijas. Un jāstāsta, kādi stimuli varētu veicināt bioekonomiku. Mums ir jātīst infrastruktūra, piemēram, bioloģiskās attīrīšanas iekārtas, bet svarīgi arī, lai citi spēlētāji, piemēram, pakāpeniski uh, uzsākt biomasas izmantošanu. Ir virkne programmu, lai stimulētu inovācijas un konkurētspēju. Tāpat svarīgi, lai lauku attīstības kontekstā tiktu mm, izrādīts rūpes par zemi. Bez tam jāatcerās iespējas, ko piedāvā publiskā privātā partnerība – Mēs gribam iesaistīt pēc iespējas visas aktuālās puses. Šāda veida partnerību veidošana varētu palīdzēt mums eh, balstīt jaunus progr projektus un uh, tikt pāri tām grūtībām un šķēršļiem, kas ir bijuši agrāk. Piemēram, jauni produkti varētu nonākt tirgu. Mums ir jāstāsta, kādus stimulus mēs varam piedāvāt, lai importētu zināšanas arī no valstīm ārpus Eiropas. Es esmu uzsvērs vairāk kārt šī koordinācijas e, eh, būtiskums savā ziņojumā. Esmu skaidrojis arī, ko mēs varam darīt, lai panāktu vairāk attīstības visos sektoros. Izaugsme Eiropas industrijā mums ir ļoti būtiska. Paldies! Paldies! Tagad pirmos uzklausīsim ēnu referentus. Lūkšu viņus izteikties divas minūtes, lai mums pēc tam būtu laiks uzklausīt arī komisiju un pēc tam dot iespēju referentam atbildēt uz jautājumiem. Merkīs kundze, šis ir ļoti bur, būtisks jautājums, par to nav šaubu. Skaidrs, ka cietais kurināmais un šie resursi ar vien samazinās. Un, protams, ka bioekonomika varētu sniegt mums eh, zināms risinājums, lai panāktu izaugsmu un darba vietu radīšanu Eiropā. Tā varētu būt arī atbildos sociālajām grūtībām un izaicinājumiem. Taču mums ir jābūt arī uzmanīgiem, jo mēs turpinam ražot un patērēt, eh, taču tikai uz biobāzes Te mēs tradicionālos materiālus aizstājam ar uh, biomateriāliem, taču daudzās situācijās tā šāda pieeja varētu nebūt pareiza. Tāpēc mums ir skaidri e, jāformulē, kas ir darāms, lai bioekonomiku mēs izmantotu efektīvi, lai būtu ilgstoši, eh, ilgtspējīgi kritēriji, lai būtu pareiza hierarhija tam, kā mēs izmantojam biomateriālus, lai šī, pie, lai šī izmantošana būtu pakāpeniska. Tāpat jā, jāņem vērā sociālajie un vides aspekti bioekonomikā, jo otrās, jāsas, mums ir, piemēram, stingri jānošķir pārtikas un ūdens resursu izmantošana. Un Otkārt, mums ir jāstāsta, lai šīs programmas e, ir efektīvas, lai tiek samazināta birokrātija. Un, piemēram, vienas pieturas aģentūra ir būtu labs risinājums, kā to darīt. Tas atvieglotu e, situā, procesu jaunajiem uzņēmējiem. Un paldies! Bagrandī kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdē kungs. Pirms eh, desmit gadiem es apmeklēju kādu universitāti, un mani tik tiešām iespaido ļoti plašais eh, biomasas izmantojums. Eh, bija tātad plasmas glāzes, kuras varēja izmantot no biomasas, pēc tam tās varēja izmest laukā, jo tās bija pilnībā mm, biodegradējamas. Uh, Eh, bija arī eh, plasmasas eh, puķupots, kas bija ražots no biomasas un kas. Un tad, tad augsne, kas bija šī poda iekšienē, tāpat barojās no šī poda, kurš bija ražots no biomasas. Tas bija pirms desmit gadiem. Un kopš tā laika ir bijušas ļoti daudzas mazas novatoriskas kompānijas, arī lielas kompānijas, kuriem ir ambiciozi mērķi, uh, Viņi cenšas rast dažādus eh, risinājumus, eh, kas balstītos uz eh, bioekonomiku. Un, kad es izlasīju komisijas paziņojumu, es tomēr neizjūtu šādu aicinājumu, šādu steidzamības izjūtu, jo ir skaidrs, ka pastāv ļoti liels iespējas šajā vienā no visdaudzološākajām jomām. Uh, uz kā var balstīties ilgspējīga ekonomika, eh, manuprāt, eh, tas ir tiešām ehm, liels zaudējums. Eh, manuprāt, tur ir daudz labu punktu šajā ziņojumā, tomēr man pietrūkst šīs steidzamības izjūtas. Vajadzētu vairāk virzīties uz priekšu. Un līdzīgi kā Merkis kundzei, man ir daži komentāri par to, ka mums vajadzētu vairāk eh, likt uzsveru uz ilgspējības eh, kritērijiem, un eh, mums ir jārunā arī par biomasu, par šo te biomasu produktu pakāpenisko izmantošanu, šo piramīdu. Tas viss ir ļoti svarīgi. Un mani arī ļoti ievērsināja šis biomasas rīcības plāns. Manuprāt, tas ir pareizais virziens. Tomēr joprojām, manuprāt, pietrūkst šādas steidzamības izjūtas, lai Eiropu padarītu par globālo līderu šajā jomā lai mēs būtu pirmie. Attiecībā uz eh, ilgspējības eh, kritērijiem un šo steidzamības eh, izjūtu es iesniegšu gro, grozījumus, un tomēr vēlos pateikties Bartlocī kungam par viņu izslo ziņojumu. Ir vairākas lietas, par kurām es domāju, un kuras es iesniegšu kā grozījumus. Līdz ar to es esmu pārliecināts, ka tas būs labs ieguldījums virzoties uz labu Eiropas rīcību politiku šajā jomā. Paldies! Tagad Eihārta kungs. Tātad runājot par eh, ekonomiku, kas balstās eh, uz. Eh, tātad runājot par bioekonomiku, ir skaidrs, ka daudz Nīderlandes eh, kompānijas ir aktīvi šajā jomā. Mēs izmantojam eh, šo potenciālu atbrīvoties eh, no fosilās atkarības, izmantojot biomas tiešā veidā. Un šādā ziņā mēs izmantojam šādu zaļu perspektīvu. Tomēr, nedaudz kritizējot komisijas paziņojumu, kā arī nedaudz kritizējot referentu, kurš eh, risina šo jautājumu, pieminot, ka Eiropā ir ļoti svarīga izaugsme. Tomēr eh, ziņojuma eh, virsrakstā ir minēta ilgspējīga izaugsme. Viens no galvenajiem jautājumiem, par kuriem mēs šeit spriežam, ir, vai mēs izmantosim biomasu ilgspējīgā veidā. Un viens no galvenajiem svarīgākajiem jautājumiem saistībā ar biomasu būs resursu uh, trūkums nākotnē. Jau šādu resursu pietrūkst, un uh, to būs aizvien mazāk. Uh, bio eh, daudzveidības eh, problēmas ir klāsošas. Un līdz ar to nedaudz savādi redzēt, ka bio daudzveidība nav minēta šajā ziņojumā, tāpēc, ka, ja mēs eh, visi tagad ķersimies pie biomasas izmantošanas, tad mums ir jāapzinās, ka mēs to darām um, ilgspējīgā veidā. Mums ir ilgspējības barjeras, dažādas robežas, ko nosaka mūsu planēta. Un tas ir ļoti svarīgi, runājot par ekonomiku kas ir bioloģiska un ekoloģiska. Un šis pakāpeniskais eh, biomasas izmantojums ir ārkārtīgi svarīgs. Tomēr tagad mēs redzam, ka lielākā daļa no biomasas eh, tiek izmantota enerģētikas sektorā lielos apjomos. Uh, ir mērķi izmantot uh, biomasu tieši enerģētikas uh, sektorā, un tā ir liela problēma. Mums uh, vajadzētu šajā ziņā ieņemt stingru nostāju. Tomēr mēs nekādā gadījumā nevaram stimulēt uh, neefektīvu uh, biomasu uh, izmantošanu, tāpēc, ka tādā veidā biomasa uh, tiek iznīcināta. Es jau uh, runāju uh, 4 minūtes un 50 minūtes, tad, uh, ja ir interesanti, tad laiks rit ātri. Uh, Un noslēgumā vēlos teikt, ka šie jautājumi ir ārkārtīgi svarīgi, arī eh, risinot eh, um, šo te, uh, ekonomikas ciklu, biomasu ieskaitot, uh, tas viss ir arī jārisina. Mums ir ļoti veiksmīga pozīcija, principā pret bioekonomiku. Uh, jo eh, tā mēs varam atbrīvoties no fosilās atkarības. atkarības. Tomēr mums ir jāizmanto biomasa ilgspējīgā veidā, eh, jāizmanto ekonomikas eh, cikls, un mums ir jābūt drošiem, ka mēs izmantojam biomasu veidā, kur tā ir vislielākā pievienotā vērtība, un ka tas viss nav neefektīvi. Liekas, ka kolēģi no Nīderlandes ir runājuši gan 15 minūtes līdz ar to. Nu, labi, tagad vārds Anai Rospahai, kas šķiet, ka pārstāv absolūti visus ECR deputātus, gandrīz vienīgā atstāt starppostenī. Nu, labi, tad šobrīd jūs Saruskī kungu vārdā, jā? Jā, paldies priekšsēdētāji. Jā, nu tieši tā sanāk, kad ir esmu uzkīkums, un tad pēc tam pati arī pateikšu dažas lietas. Uzkīkums vēlas pateikt ko? šīs rīcības plāna paplašināšana ir apsveicama, kur mēs runājam arī tālāk par bioekonomiku, un tas būtu arī tālāk jāpavērš bioloģiskā, uh, piedošana, reģionālā un vietējā līmenī, lai tas atbilst arī vietējām vajadzībām. Un tālāk arī te, te vēlas arī atbalstīt tos uh, līdzekļus, kas saistītā ar līdzinējās produkcijas, protams, arī atbalstīšanu. Te būtu arī, protams, jāsasaista arī uh, privātais sektors ar valsts sektoru, lai tālāk attīstītu vai svarīgās idejas. Stiprinot konkurētspēju un vispār nozares konkurētspēju. Un man ir prieks arī par to, ka mēs tādu redzam. Vairāk tiek veltīts uzmanības tieši atkritumu apstrādē. Un tātad es savus, savus komentārus pateikšu. Man ir prieks īpaši par to, ka komisija šo jautājumu tik ļoti nopietni piedāvā, ka veseli pieci ģenerāli direktorāti šobrīd ir iesaistīti šī jautājuma risināšanā. Nu, skaidrs. Eiropa un viss pasaule šobrīd saskars ar lielāku, arvien pieaugošu resursu ierobežotību. Tieši tādēļ ir jāmēģina pieejamie resursi jāizmanto iespējami efektīvāk. Tādēļ man ir liels prieks par to kā. Ir svarīgi, protams, arī šo valsts konkurētspējas stiprināšanu. Nu, tas, ko sacīja Gabrantīkungs, arī Zviedrijas, ļoti interesanti valsts bio inovācijām. Paldies, Anē Rosbahai! Andersens kundze, grupas vārdā. No sākuma vēlties pateikties eh, referentām par veikto darbu pie šī ziņojuma. Man gan ir zināmas eh, iebildes eh, pret viņa un komisijas pieeju attiecībā uz bioekonomiku, un es uzskatu, ka mums vajadzētu meklēt citus risinājumus, tomēr es nedomāju, ka būtu pieņemama pilnīgi jebkura alternatīva ar izmantot vienu risinājumu visām problēmām. Um, um, pirms eh, mēs. Um, ir vispirms arī, jebkurā gadījumā, jāpārliecinās par pārtikas drošumu, kas ir mūsu prioritāte un eh, nevajadzētu izmantot dažādus iegānstus. Un eh, ir mm, jābūt drošiem, ka izmantotās tehnoloģijas ir drošas, un tehnoloģijas var būt ļoti bīstamas. Dažādi pētījumi liecina, ka Eiropas eh, Savienības pilsoņi nevēlas izmantot ģenētiski modificētas pārtiku. Uh, Un ir skaidrs, ka tādā veidā tiek samazināta biodaudzveidība. Un tas var arī izra izraisīt eh, slimību eh, izplatīšanos. Manuprāt, eh, mums ir jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem, spriežot par bioekonomiku un par ģenētiski modificētu mm, organismu izveidošanu, ir jāņem vērā to, kādus riskus tas viss var radīt videi un veselībai. Un visbeidzot, eh, pastāv arī eh, nevajadzētu eh, attiekties tikai uz bioloģiskiem resursiem, jābūt drošiem, ka mēs pareizi izmēn, izmantojam argumentus attiecībā uz bioekonomiku. Ivan, kurš šeit tiek dots vārds? Paldies! Mūsu rīcībā ir komisijas eh, paziņojums, eh, kurš tiek izplatīts pirms vairākām nedēļām, un mums ir arī šis ziņojums. Mums ir jāoptimizē atkritumu pārvaldība, ir jācenšas samazināt siltumnīca efekta gāzu, gāzes, eh, tomēr tur pastāv zināma pretruna tas, ka mēs liekam visam priekšā šo te um, uh, bio un ka visam ir jābūt uh, ilgspējīgam, tomēr realitāte neliecina par to, ka ir, šād, ir kāds progress ilgspējības principā visā pasaulē. Mums ir eh, komisijas paziņojums. Un tur ir ļoti līdzsvarota pieeja attiecībā uz šo te ļoti agresīvo ražošanu un šādiem vispusējiem za e, zaļināšanas aspektiem. Ja mēs e, skatāmies e, komisijas priekšlikums, tur nav minēts piesardzības princips vai biodegvielas balstīta ekonomika. tur nav pieminēti riski, kādas rada ģenētiski modificēta organisma, kā jau to minēja iepriekšējā kolēģe. Visi um, riski saistībā ar nanotehnoloģijām arī nav minēti. Tomēr, manuprāt, tas ir tāds kā piemērs racionālam domāšanas veidam, un es neesmu drošs, vai tas ir pareizais veids, kā mēs varam izveidot bioekonomiku. Tagad vērts komisijai. Vēlties ko teikt? Nē. Balcīkundze, nodaļas vadītāja, lauksimniecības un pārtiks uh, ģenerāla direktorāts atbildīgi par mm, bio <clears throat> inovācijām un attīstību. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, priekšsēdētājs. Tiešām pateicos parlamentam par šo interesu, par šo bioekonomikas jautājumu virzīšanā. Un tiešām prieks dzirdēt arī to, ko visi ierosina referents pašai komitejai. Ja mēs skatāmies te vēl arī papildus uz pārejas periodu un tālāku attīstību, mums te jāskatās, ka tas ir viens no instrumentiem, kā mēs varam stiprināt Eiropas um, konkurētspēju, veidot jaunas arī darba vietas, nodrošināt arī ilgspējīgu ekonomisku attīstību. Mēs skatāmies uz efektīvu arī bioloģisko resursu izmantošanu efektīvā veidā, ilgspējīgā veidā un domājot arī par sociālis, sociāla-ekonomiskiem faktoriem. Te mēs runājam par veselu produktu sistēmu attīstību, kas ir sabalansēts arī ekoloģiskā veidā. Tāpat jauns arī rūpniecības nozars, kas balstās uz atjaunomiem, reenergo resursiem, piemēram, biomasas izmantošanu. Tāpat mēs runājam par darba vietām arī lauku teritorijās pētniecības eh, iesaistes ir absolūti svarīga, un līdz to mēs pateicamies parlamentam par šo interesantu atbalstu. Izsnot bioekonomikas stratēģiju, kas iekļaus arī apārsnī 2020 programmā. Tāpēc mēs arī atzīstam, cik svarīgi ir tas, kas ir viss pateikts arī šeit ziņomā, veidot ciešāk sinerģijas ar visām politikām sasaistot starp nozaru sadarbību 2020. pārsnes kohēzijas politika, kopējā lauksaimniecības politika. Bet te ir jārunā par tādu koordinētu uh, darbību gan Eiropas līmenī, gan arī nacionālā un tā tālāk. Nu, līdzsakus jātīst arī jaunās kompetences. Tātad daudz kvalifikāciju apgūve, starp nozaru sadarbība. Tas ir viss ļoti svarīgi, lai arī patērētāji saņemtu aktuālu informāciju, lai viņi varētu pieņemt arī atbildīgus lēmumus, un arī e, paši iedzīvotāji varētu piedalīties būtisko lēmumu pieņemšanā. Mēs to uzskatām par absolūtu strateģisku mm, nozīmi attīstīt šādus produktus, īpaši bioloģiskos produktus šādiem attīstības mēķiem pakārtot arī praktisko zināšanu iemaņu nodošanu. Un te privātā publiskā partnerība var spēlēt absolūti svarīgu lomu. Iedot jaunas vērtību ķēdes. Visbeidzot vēlos arī pastāstīt, kā komisija ir plānojusi arī šeit iesaistīt um, jauns eksperts, un parlaments ir aicināts, protams, sekot šādai darbībai. Mēs vēlamies piedāvāt konkrētus stimulus ilgspējīgai bioekonomikas attīstībai. Un nu, labi, tātad vārds vēlreiz referentam, kopsavilkuma vārdiem un arī varbūt kādiem atbildiem. Lūdzu. Paldies visiem kolēģiem, īpaši ēnu referentiem. Komentāriem. Paldies jums. Daudz kam var piekrist. un atsevišķus uh, eh, priekšlikumus jau arī šobrīd esam jau pārņēmis savā priekšlikumā. Arī par šo ideju par viens pieturs aģentūru. Mm, Apsevišķo pieeju arī MBU, ko mēs tad piedāvājam risinām. Tas ir ļoti svarīgi, ka mēs kaut ko tādu arī virsām un attīstām. Piekrītu šiem komentāriem. Cik tas ir svarīgi. izdot šādus precīzus stimulus. Nu, es mēģināju, es nezinu, mm, savā priekšlikumā. Nu, tā kā es to šobrīd esmu arī prezentējis, es mēģināju arī uzsvērt šīs politikas steidzamību. Es uzskatu, ka tā ir reāli tāda jauna iespēja, tiešām atjaunot e, rūpniecību Eiropā. Bioekonomika paver jaunas iespējas. Tā spēja arī visu šo ekonomikas nozari. Uzlabot, pavērt jaunas iespējas arī konkurētspējai. Tad ir uzskat, ka viss šīs institīvas visi šie stimuli ir vienmēr jāizmanto. Tos vajag te uzskaitīt, iekļaut, un tas milzīgs solis uz priekšu. Un tādā veidā Eiropa atrastu jaunu izaugsmi, kas arī būtu saskaņā ar vidi un ilgspējīgu attīstību. Katrā ziņā mēs šeit arī varam vēlē, vēlēties. Runāt par visām tām problēmām, par kurām jau jūs izteicāties. Un tad atsevišķas lietas varētu vēl arī, protams, arī izgaismot vēl labāk manā ziņomā. Kopumā Es domāju, ka Eiropa jau ir nedaudz nokavējusi. Nerīkos steidzamāk. Komisija jānāk klāt ļoti precīziem politikas priekšlikumiem, un arī to ir jāizteno. Līdz šim mēs varbūt apmienamies tikko, ka visu laiku veicinām, atbalstām pētniecību pētījumus, kas tikai visu laiku pēta pašu bioekonomiku, tagad pienāca laiks to īstenot. Un tātad pāriet uz šo operatīvo fāzi. Un nu, te ir jārīkojas konkrēti. Tas būtu daudz aktīvāk nekā līdzinējā mm, politikā. Tas līdz šim redzams. Nu ko, esmu gatavs arī turpināt strādāt kaut ko vajadzētu precizēt jums, nu labi, varu visu to arī vēl skaidrot tālāk, arī turpmāk. Un, attiecīgi, pin, arī grozījumi un izskatīšanas mēs ļoti labi sadarbosimies, domāju. Un e, šajā tik ārkārtīgi nozīmīgajā sektorā mēs arī notraucināsim savu būtisku tālāku diskusiju turpināšanu. Paldies! Jūs arī sacījāt galveno vārdu grozījumi. Grozījumi jāiesniedz līdz 27. martām vidas komitejā. Tālāk šo jautājumu izskatīsim 29. maijā, par to balsosim. Tālāk plenā sesija, iespējams, ka tas būs tad jūnijā jau. Paldies visiem par darbu, kas arī palika līdz beigām, kas arī šo jautājumu pārnā ar mums. Un visiem patīkam vakaru, tiekamies rītdien. 10.00. Bet ar koordinatoriem jau tiekamies 9.00. Viss pārtraucām. Visiem jauku vakaru.